Good afternoon, colleagues. Labu pēcpusdienu, godātie kolēģi. Gribētu jū, lūgt jūs visus ieņemt vietas, lai varam sākt sanāksmi. Kā jūs zinat, tad šī ir budžeta komitejas un ekon komitejas kopīgi organizēta uzklāsīšana saskaņā ar 55. reglamentu punktu. Nu, pirmām kārtām Gribētu, lai mēs apstiprinām darba kārtību. Nav nekāda iebilduma, ļoti labi, paldies. Arī nekāda paziņojuma man nav. Varam līdz ar to pāriet tiešā veidā pie trešā darba kārtības punkta. Publisku uzklausīšana par Eiropas strateģisko investīciju fondu, jeb saīsinājumā EFSI. Jūs jau zinat, Kopējā darba gaitā šis ir ļoti svarīgs punkts. Liekam jums priekšā ziņojumu šai likumdošanas procedūras kontekstā. Nu, lūk, komisija, kas vēlas atjaunot izaugsmu un nodarbinātību Eiropā, ir sagatavojusi šādu priekšlikumu. Mums tāpēc paredēta jautājumu atbilžu sesija. Tā notika uh, pagājušā nedēļa ar komisiju, pēc tam turpmākajās dienās eh, referentam paredzēts pabeigt darbu pie ziņojuma. Tātad ļoti savlaicīgi nāk arī šī iespēja apspriesties par atsevišķiem izšķirīgi svarīgiem elementiem Junkara plānā. Un, protams, esam uzaicinājuši ļoti svarīgus ekspertus. Esam savu uzklausīšanu sadalījuši divās daļās. Es vadīšu pirmo, un savukārt otro daļu vadīs mans kolēģis Žans Artuī. Pirmajā, pirmajā sadaļā pievērsīsimies makroekonomiskajai ieteks, ietekmei. Domājam, ka tā būs droši vien diezgan nozīmīga, bet par pašsaprotam to skatīt nevar, Tāpat arī pievērsīsim ļoti, pievērsīsimies ļoti svarīgajam pārvaldības aspektam EPSI ietvaros. Runāsim par problēmu, ko rada projektu atlases jautājums un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, šī nepieciešamībā prasība meklēt, bet nezinām, kā to panākt, šo papildināmību, ko varētu piedāvāt EFSI finansējums. Nu, un, protams, tā ir tikai daļa no visiem tiem ļoti daudzajiem eh, aspektiem, kas te saistīti ar EFSI regulējumu un citiem instrumentiem, kopējiem konsultatīvajiem eh, tīkliem un tā tālāk, kā arī dzen kritērijiem, ko regulā vēlamies iekļaut. Un, protams, par to būs vajadzīga attiecīga arī vienošanās tajā brīdī, kad tiek veidots EFSI. Uzreiz sākotnēji došu vārdu četriem runātājiem, pirmā paneļa runātājiem, lai viņi nāk klajā ar savām ievada piezīmēm. Desmit minūtes katram. Pēc tam došu vārdu referentiem. Tālāk atkal lūk runātājiem, lai viņi atbild uz pirmo jautājumu raundu. Nu, un tad varēs izteikties citi komitejas deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus. Bet pirms vēl sāku, došu vārdu arī savam kolēģim Žanam. Varbūt jūs vēlaties ko nebūtu piemetināt. Nē, īsti man nekā nav ko piemetināt. Uzreiz varam pāriet faktiski pie runātāju uzklausīšanas. Paldies, labi! Nu, tad pirmajam runātājam vārds. Esam ārkārtīgi priecīgi un pagodināti, ka Filips Maištats varēja ierasties pie mums. Viņš, kā jūs zinat, ir Eiropas Investīcija bankas, ja e BIB iepriekšējais priekšādātājs. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātājiem. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, divi uh, sākotnēji komentāri. Vispirms par to, ka esmu pārliecināts par to, ka Junkera plāns investīciju plāns tiek pieņemts īstajā laikā, un uz to ir jāraugās kā uz pirmo posmu. Apzinoties to, cik svarīgi ir veikt vairāk investīciju kompetencēs, infrastruktūrās un rītdienas rūpniecībā, mēs varam lānu kritizēt, un arī man pašam šai sakarā būs savi novērojami. Tomēr es vēlos uh, to darīt ļoti konstruktīvā garā. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai Junkera plāns uh, izdotos esošajā politiskajā uh, klimatā, kur bieži vien Eiropas Savienības rīcība tiek apšaubīta. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība uh, arī varētu pierādīt, ka Eiropas programmai var būt pozitīvi rezultāti gan īstermiņā uz pieprasījumu, jo investīcijas nodrošinās arī darbu uzņēmumiem, kas radīs infrastruktūras, kas ražos dažādus aprīkojumus, īstenos pētījumu programmas un arī vidējā termiņā attiecībā uz piedāvājums Eiropas ekonomikas konkurētspēju, kā arī, lai uzlabotu izaugsmi. Tad pirmais komentārs ir tāds, ka ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai plāns izdotos. Otrs sākotnējais komentārs. Jūs zināt, Junkera plāns balstās uz trim pīlāriem Tas, par ko runāsim šodien, Eiropas strateģisko investīciju fonds EFSI, bet neaizmirsīsim, ka ir vēl otrs pīlārs kopējā e, tehniskās palīdzības platforma projektu attīstītāji, tas būs liederīgi, un trešais pīlārs - vienotā tirgus noslēgšana atsevišķās svarīgās jomās - enerģētika, transports un digitālā ekonomika. Arī Katainenkungs vicepriekšsēdētājs atgādina, ka viņa prātī arī šī trešais pīlārs ir svarīgākais. Viņam noteikti ir taisnība. Un tiešām ir jādara viss un jāgaida, lai komisija nāktu pēc iespējas ātrāk klajā ar priekšlikumiem par trešo pīlāru. Tad, nu, ņemot vērā manas sākotnējos komentārus, es tagad pavisam īsi, ātri vēlētos izteikties, jo mums, mums aicināja izteikties desmit minūšu laikā, runāt par šo uh, svarīgo jautājumu. Uh, darīšu to īsi, bet esmu, protams, arī jūsu rīcībā un gatavs iedziļināties detaļās, kad apmainīsimies ar jautājumiem atbildēm. Pirmais punkts ir jautājums par šo uh, papildināšanu. Šeit ir divi aspekti, jo, protams, lai būtu pozitīva ietekme uz ekonomiku, tad ir jārunā par uh, tādiem papildinošiem uh, investīcijām, kas nevarētu tikt īstenotas bez Junkera plāna. Vispirms tā tad ir tās, kas 16 miljārdi ko Eiropas Savienībā paredzēs, lai izveidotu garantiju fondu. Šie 16 miljārdi tiek ņemti no Eiropas Savienības budžeta un daļēji arī tātad no šīs Connecting Europe Facility instrumenta un no programmas apvārsnes 2020 pētniecība, tātad šie slavenie 18. 19. pāns regulā. Eiropas komisija mums norāda uz to, ka uh, Tādējādi transferētajiem fondiem būs labāka ietekme, ja tie tiks mobilizēti šajā FC. Tas ir iespējams, bet tas ir jāpārbauda. Komisija norāda, ka tā veiks pārbaudi, bet vēl komisija nav paskaidrojusi, kā tas tiks darīts. Tomēr es domāju, ka būs metodoloģiskas rakstura problēmas, lai varētu tiešām nodrošināt, kā tādējādi fondi būtu efektīvāk. Atgādinu, ka daļa šo fondu jau tika paredzētas kā subsīdijas. Otrs, arī šis pievienošanās vai papildināšanās aspekts ir tāds, ka jānodrošina, lai Eiropas investīcija bankai ar EFSI starpniecību nevajadzētu veikt investīcijas, kāds, kurā gadījumā tā būtu veikusi, izmantojot parastās iepriekšējās procedūras. Līdz ar to šeit ir jārunā par risku. EIB ir ievērojami mainījusies, tagad tā uzņems vairāk risku nekā 20 gadus atpakaļ bet tam ir savi iemesli. EIB vēlas e, tad saglabāt savu 3A reitingu. Tiek teikts, jā, kā EIB varbūt tam pārāk lielu, ies, e, lielu uzmanību pievērš, bet, ja vēlties, varu paskaidrot, kādēļ tomēr tas ir svarīgi, bet, nu, minēšu šeit vienu argumentu. Galvenā. Uh, EIB vērtspapīra, vērtspapīra iegādātāja kategorija ir centrālās bankas visā pasaulē. Viņi iegādājas EIB vērtspapīrus. Ja viņi zaudēs šo uh, eh, trīskāršo A reitingu, tad uh, viņi vairs nevarē, nevarēs tik veiksmīgi pārdot savus vērtspapīrus. Tas ir viens no argumentiem. Līdz ar to tas ir normāli. Ja e EIB pievērš uzmanību riskam, kā tā uzņems, bet šeit Junkera plāns dod iespēju arī EIB uzņemties vairāk risku. Uh, Tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams lai tā varētu izmantot arī tātad uh, šos projektus, kas ir uh, daudz riskantāki, un ko tā nevarētu finansēt pie šaviem, saviem tradicionālajiem noteikumiem. Un tālāk ir šis sviras efekts, kas arī ir ļoti būtisks, kas ir ļoti ambiciozs. Tātad šie EIB arī ir izmantojuši šo svarīgo sviras um, aspektu iepriekš, bet, uh, piemēram, runājot par pētniecību un riska pārdales instrumentu, kas arī ir ļoti svarīga programma finanšu perspektīvām, bet te mēs paredzam 3 miljardus garantijām no Eiropas Savienības budžeta, kas ļauj EIB aizdot 18 miljardus. Uh, un šie 18 miljārdi ļaus finansēt arī 40 miljārdu vērtas programmas. Līdz ar to šis vīrus efekts jā ir lielāks, bet jūs redzat, ka tur tomēr ir samērība. Un šī samērība atšķiras no tā, kas ir paredzēts Junkera plānā. Lai nu kā, ir viena lieta, kas man liekas ļoti uh, svarīga un skaidra, proti, kā mēs uh, nevarēsim piesaistīt in, privātos investorus tā, kā tas te ir paredzēts, tātad četras piekdeļas no finansējuma no privātās sfēras. Mēs nevarēsim piesaistīt tik daudz privātos investorus, ja pret viņiem būs sliktāka attieksme nekā attiecībā uz EIB. Taču šajā regulā Eiropas garantija tiek piešķirta tikai un vienīgi Eiropas, savi, Eiropas investīcijas bankai un nevis privātajiem investoriem. No tā secinu, ka Vienīgais veids, kā padarīt šo sistēmu pievilcīgu privātajiem investoriem, ir prasīt, lai EIB gandrīz tādā vispārīgā veidā pieņem tādu juniora pozīciju, proti izmanto um, Eh, tādu subordinātus instrumentus, salīdzinot arī ar privātiem investoriem. Citādi privātie investori teiks, jā, EIB ir garantijas, bet mums nav tādai. Jā, e EIB ir jābūt tādai eh, pakārtotā eh, pozīcijā, salīdzinot ar privātiem investoriem. Es domāju, ka tā ir iecerē. Bet es domāju, ka būtu ļoti labi to arī skaidri norādīt vai nu pašā regulas tekstā, vai arī m, mm, līgumā, kas tiks noslēgts ar Eiropas komisiju un EIB. Trešais jautājums - pārvaldība no jauna arī šeit. Es ātri to paskaidrošu, jūs jau zināt, kas tiek piedāvāts arī šī testa komiteja, e IB investīcijas e, grupa. Es domāju, no nu, juridiskā viedokļa apsakliet skaidri, mēs nevaram grozīt lēmu pieņemšanas procedūras, kā tas ir definēts EIB un kā tas ir definēts e, pielikumā līgumam. Uh, Līdz ar to ir jānodrošina, lai tātad tas viss efektīvi darbotos. Es arī uzskatu, ka ir šeit jāveic nošķīrums, jānošķir šīs pilotu komitejas darbs, vispārējās vadlīnijas, investīcija politikā, riska profils, kas attiec uz portfeli, un tas tiešām ir šīs pilotu komitejas galvenais uzdevums, un es domāju, ka tieši tur arī ir jāveic Eiropas parlamentam savu kontroli. Tālāk ir arī jautājums par atsevišķu projektu atlasi, izvēli šis uzdevums, manuprāt, ir jāatstāja EIB ziņā, jo EIB ir uh, daudz kompetentāk, lai varētu izvēlēties vis uh, dzīvot spējīgākos projektus. Tad kāda ir investīcijas komitejas loma? Un tad es arī ļoti uzmanīgi sekoju regulas teksta izstrādē, tur arī jau ir tagad daudz izmaiņas. Uh, Investīcijas komiteja, kur strādā seši neatkarīgie eksperti, viņu uzdevums nav izvēlēties projekts, kā viņi to varētu izdarīt, pat ja viskompetentākie eksperti pasaulē, ja viņi tikai seši, lai izanalizētu simtiem projektu, tas vienkārši nav iespējams. Šīs investīcijas komitejas do, uzdevums ir pārbaudīt, vai ja EIB izvēlētais projekts atbilst kritērijiem, prasībām, kādas ir noteikts regulas projekta 5. pāntā vai tas atbilst politiskajām orientācijām, riska profilam, kā to visu definējas, kā to definējas komiteja. Tātad šai komitejai ir arī jāpārbauda, vai projekts ir atbilst tiesīgs, vai viņi var saņemt Eiropas naudu un atbilst prasībām. Ceturtais jautājums. Šīs garantijas attalgojums pievērš uzmanību tam, ka uh, vienmēr, protams, ir par šo diskusijas. Ļoti labi saprotu komisiju, tā vēlas tātad saņemt šo atgriezenisko saistīmot vērā uh, Eiropas risku. Tātad viņi grib, lai šī maksa, ko veikt EIB, būtu pēc iespējas lielāka, bet nu skaidrs arī, ka šī izmaksas arī tiks atspūgļos EIB kredītu nosacījumos, un līdz ar to tas varētu arī vairs nebūtu pievilcīgi. Te būtu jāsaglabā līdzsvers. Uh, Piektā lieta. kad mēs skatām komisijas investīciju projektu sarakstu, ko varētu finansēt FC, tad mēs redzam, ka liela daļa šo projektu nekad nepiesaistīs četras piekdaļas no privātā finansējuma. Tas ir neiespējami, jo šie projekti noteikti, jā, ir interesanti, bet to, uh, teiksim, tāda sociālā, ekonomiskā rentabilitāte peļņa ir, jā, varbūt liela, bet finansiālā rentabilitāte ir pārāk neskaidra, vai pārāk maza, vai pārāk uh, uh, izstiepta laikā. Tādēļ es uzskatu, ka liela daļa šo projektu, kas sociāli ekonomiski ir svarīgi, tie ir jāsaglabā, tie ir fundamentāli, bet pievērš uzmanību tiešām tam, ka komisija, kas to ļoti labi apzinās un arī to ļoti skaidri tā skaidrot kādā citā dokumentā, ko komisija tikko publicējusi arī par kapitāla tirgus savienību, tur ir ļoti skaidrs teikums, kur tiek teikts, ka liela daļa investīcijām ir nepieciešams arī lielāks eh, valsts atbalsts, ņemot vērā šo investīciju veidu. Uh, Komisija tātad to saprot, komisija ir sniegusi arī precizējums par to, kā tiks piemērots arī stabilitātes pakta noteikumi. Precīzāk arī, kā tiks piemērota investīcijas klauzula, tā kā tas ir atrunāts stabilitātes paktā, proti. Uz laiku veikt atkāpi, ņemot vērā šo uh, iecerēto vidustermiņa budžeta pielāgošanas uh, trajektoriju tad dalību valstīm, kurām ir jāievēro šie noteikumi, bet ja tiek izmantot šī investīcijas klauzula, ja investīcijas ir produktīvas, tad dalību valstis var arī uz laiku izmantot šo atkāpi no noteikumiem, bet tāpat dokumentā komisija arī vēl papildina, sakot, ka tādējādi ir jāievēro vairāk arī kritērija, lai varētu izmantot šo investīciju klauzulu. Šo kritēriju nosacījumu vidū ir arī tas, kā attiecīgā valsts, Uh, nevar paredzēt tādu deficītu, kurai būtu, kur, deficīts, kurš būtu lielāks pār IKP 3%. Esošajā situācijā visai liela daļa valsts, un nu, jūs noteikti zināt, par ko es runāju, Tā skaitā gan jau arī mūsu priekšsēdi zina, par ko es runāju, ļoti daudzas valstis līdz ar to Pēc definīcijas jau nevar izmantot šo klauzulu. Tam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Mana personīgā nostāja ir tāda, ja runa ir par investīcijām, kas pat, ko EFS ir uh, izanalizējis, ko apstiprina EIB un ko finansē EFSI, tad valsts eventuālais līdzfinansējums ir jāiekļauj investīcija klauzulā bez papildus nosacījumiem. Sastais jautājums - sadarbība ar priekšsēdētājs pārtrauc pavisam īsi, jo laika maz. Turpina runātājs. Tātad ideālākais, tātad, jā, arī tātad, šīs bankas arī varētu sniegt savu ieguldījumu EFSI, bet tas būtu, tā būtu viena no svirām, kas varētu palīdzēt EFSI darboties efektīvāk, atbilstīgāk dažādiem uh, moduļiem, ko varu vēlāk precizēt. Ceturtais pēdējais jautājums. Risks par to, ka eh, šī uh, projekta varētu koncentrēties uz atsevišķām valstīm Eiropā ir pārāk daudz faktoru. Uh, Tad EIB šī dabīgā tendence vispirms skatītu projektus, kas eh, tiks īstenoti valstī, kur nu uzreiz būs lielāka arī šī ietekme, kā uh, EIB varētu uh, gribēt investēt vairāk uh, konkrētās valstīs, runājam arī par sta budžeta stabilitātes noteikumiem, un dažās valstīs Nacionālās bankas ir spēcīgāks nekā citās valstīs. Līdz ar to risks ir tāds, ka pārāk varētu koncentrēties šī fonda īstenošana atsevišķās valstīs. Bet nu, tādēļ arī Junkera plānā tiek teikts, ka nav ne geogrāfiskā, ne sektoriālā um, priekšrocība, bet šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz to, kā šie projekti tiks pārdalīti. Liels paldies! Paldies Maistad kungām, paldies par jūsu prezentāciju! Uzsverāt ļoti svarīgus elementus. Tagad vārds Hansam Bruiks kungam. Eiropas vīdes aģentūras izpildirektors. Lūdzu. Thank you, Chair. Priekšādātā paldies. Un paldies, ka dodat man iespēju dot savu ieguldījumu šajās ārkārtīgi svarīgajās debatēs un uzklausīšanā par FC. Savā prezentācijā vēlos uzsvērt to, ka finansējums nepieciešams pārējais periodam uz vidē draudzīgu ekonomiku. Un šobrīd jau notiek sadarbība ar Eiropas Investīciju banku šai jomā. Tas pilnā mērā atbilst 52. pantam regulas priekšlikumā, kur tiek uzsvērtas prasības attiecībā eh, uz pētniecību, novatorismu, atjaunīgiem enerģijas resursiem, energoresursu efektivitāti, attiecīgajām infrastruktūrām, videi, vidas eh, resursiem un pilsētvidas attīstībai. Nākamo slaidu lūdzu tas, ko es vēlos teikt, tam par pamatu ir piecu gadu ziņojums, Un mēs rīt uzsāksim oficiāli šo tālāko projektu, bet secinājumi ir ārkārtīgi būtīgi, ir, būtiski runājam par investīciju prioritāšu noteikšanu. Jo kur tad tērēt šos, nu, jau tā ļoti nelielos valsts resursus? Secinājums ir tāds, ka vides aizsardzības politikas patiešām ir devušas ieguldījumu ne tikai vidē, bet arī tautsaimniecībai kopumā, tāpat arī veicinājušas iedzīvotāju veselību un labklājību. Otrs būtiskais secinājums, ko izdarām, ir tas, ka Eiropa, tieši tāpat kā daudz citas valstis, visur citur pasaulē sastopas ar nopietniem problēmu jautājumiem tajā brīdī, kad tiek runāts par ražošanas sistēmām, patēriņu sistēmām, kas vairs nav ilgtspējīgas ilgtermiņā, un, protams, līdz ar to strauji mainās globālajā kontekstā. Uh, Ja mēs gaidām, ka ražošanas apjoma līdz 2050. gadam palielināsies trīs reizes, tad, protams, arī resursu un enerģijas izmantošana nevarēs norisināties tāpat, kā tas norisinās, nu, ir bijis līdz šim. Un tāpēc, ja vēlamies sasniegt 2050. gada mērķi, ko ir noteikušas iestādes savā septītajā vidas darbības programmā, un kas iekļaut arī klimata un enerģijas pakotnē par transporta politikas aspektiem, tāpat arī citās politikas jomās, un kas attiecas uz zemu līmeņu oglekļa mm, tautsēmniecību lai veidot ilgspējīgu labklājību, tad tādā gadījumā mums būs jāskatās uz pārejas iespējām. Tas varbūt izklausās, nu, gan brīz tāds kā neiespējams uzdevums, bet mēs tiešām uzskatām, ka tas piedāvā lielisks tālākas iespējas Eiropas eh, ekonomikai, nodarbinātībai un var Eiropu faktiski nolikt eh, zinātnes attīstības priekšgalā. Šajā grafikā ļoti vienkārši un skaidri attēl, attēlots, attēloti dati. Apakšējās divas līnijas ir e, iekšzemes koprodukta pieaugums un augšējās savukārt ir nodarbinātības pieaugums. Kopš 2008. gada šīs divas augšējās līnijas savukārt rada pievēla, pievienoto vērtību e, vides, mm, vides draudzīgo preču un pakalpojumu jomu. Savukārt zilā līnija ir nozara un nodarbinātība. E, Kopš krīzes aizsākšanās redzat, šāda ir bijusi datu attīstība, un te redzat, un redzat, ka pastāv ambīcijas EFSI izmantot kā rīku, kas ļautu Eiropai izkļūt no krīzes, vienlaicīgi piedāvājot ilgtermiņu spēku. Un šis grafiks pilnīgi noteikti rāda arī to attīstību, kas bijusi no kopš 2008. gada. Nākamais slaids, skatoties nākotnē, hmm, detaļas varbūt vairs nav tik svarīgas, bet te jūs redzat minētus visus tos būtiskākos izaimu materiālus, ko Eiropas komisija uzskata par izšķirīgi svarīgiem, un esam novērojuši, ka neviens no šiem kritiski svarīgajiem resursiem, kas būs vajadzīgi nākotnē, nenāk no Eiropas. Visi sarkanie nāk no Ķīnas, pārējie no Brazīlijas, Kongo Demokrātiskās republikas un vēl citām pasaules, citiem pasaules stūriem. Tas lielā mērā atbilst arī nesen um, Pasaules ekonomikas fórum sagatavotam ziņojumā teiktajam. Tur tiek teikts, ka lielākie riski tautsemniecībai un biznesiem ir tieši ar vidi un klimatu saistītie riski, pat ne tikai ilgtermiņā, bet jau turpmākajos desmit gados. Un tāpēc investīcijas nākotnē tādā veidā, kas ņemtu vērā šo risku, pilnīgā noteikti atbil, atbilst cirkulārai ekonomikai un eh, mērķim veidot zemā oglekļa ekonomiku. Saikne ar finansējumu šai pārejas um, procedūra adekvāti finanšu līdzekļi ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu īstenot šādu veidu ekonomiku. Un te nu jūs redzat šo papildināmības principu. Tieši tā, kā to uzsver iepriekšējās runātās, tiek lēsts, ka izaugsmas vajadzības vidē draudzīgai ekonomikai patiešām ir ļoti apjomīgas. Gadamā ziņojumā, ko gatavos Eiropas iestādes, tiek runāts apmēram par trījiem eh, triljoniem eiro. Un da, savukārt es ceļu kartē tiek runāts par 270 miljardiem gadā turpmākos 40 gadus. Ir acīm redzami, ka ar valsts finansējumu vien te nepietiks, bet tam būs jāspēlē būtiska loma, lai mazinātu riskus privātajiem investoriem un lai virzītu uz priekšu novatorismu. Un te, nu tad arī parādās tieši EFSI loma. Valsts līdzekļi, kā jau mēs zinām, no ļoti plašas pētniecības un tā tālāk, nerad ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu novatorismu un izgudrojumu veidošanā dažādos sektoros, to starp farmacētiskajā nozarē, IKT un tā tālāk. Tas, protams, attiecas arī uz dažādiem ar vidas aizsardzību saistītiem revolucionāriem atklājumiem un attīstību. Nu, jautājums tad ir par to, vai šis papildu finansējums var tikt izmantots arī, lai Eiropu patiešām noliktu šo vidē draudzīgo tehnoloģiju attīstības degpunktā. Mēs ļoti labi saprotam, ka Eiropa arvien vairāk eh, nu, ir, nu, iegūst tādu nu, mazāku īpatsvaru kopējā tautsemniecībā un tā tālāk. Bet vai mēs varam sev pārvērst par tādu silikonu ielēju vidē draudzīgām tehnoloģijām, ko tad atbalstītu ar valstu kapitālu un būtu privāta un valsts kapitāla? kapitālu partnerību motiva, motivējošu spēks tam visam pamatā. Nākamais tāds stabilitāte un motivācija vidē draudzīgiem e, investīcijām, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Tajā brīdī, kad tiek izstrādāts politiskais ietvers, Tiem jāspēj sasaistīt pašreizējie politiku mērķi un intervences, un te, protams, būtiski šāda politiska intervencija tieši šis EFSI, lai ilgtermiņā radītu stabilitāti, piemēram, atjaunīgo energoresursu jomā, vai tam lomu spēlējam arī šajā cirkulārajā ekonomikas raksturā kur ir vajadzīga augstu, re, augsts resursu ražīgums. Ja skatāmies uz perspektīvu līdz 2030. gadam vai pat tālāk līdz 2050. gadam, tad redzam, cik tas viss nozīmīgi. Viens papildus elements ir saikne ar diskusijām par uh, nodokļu pārvirzīšanu. Eh, vides nodokļu reforma, kas tālāk likt uzsvaru ilgtermiņa resursu izmantošanu un kas vērstos pret nu, piesārņojumu arī būtu atbilstīgi, bet, protams, ka tas viss saistīts ar nodokļu sistēmu kopumā. Tāpat pamazām, piemēram, vajadzētu izbeigt visas šīs subsīdijas, kas savukārt vidē nāk par sliktu. Tas būtu papildus motivējošs spēks. Eh, fosilo degvielu izmantošana un tām paredzēto motivācijas mehānismi būtu jāceļ. Tas ir labs piemērs šai gadījumā. Tādējādi Eiropas vides aģentūram aģentūras ierosinājums izmantot ļoti spēcīgus atlases kritērijus, ka tiek runāts par nākotnes investīcijām vidē draudzīgā ekonomikā, e, pamatojas uz četriem pamatelementiem. Pirmām kārtām šāda veida projektiem jādod ieguldījums aktīvai oglaka samazināšanai tautsemniecībā, ir jāuzdod jautājums, vai tie papildina cirkulāro tautsaimniecību un ir vērsti uz darba vietu veidošanu nākotnē, vai šie projekti atbalsta ekosistēmas pakalpojumus un dabas kapitālu tādējādi um, paliekot šīs planetas, planētas ietveros, kas, protams, saistīts ar resursu savstarpējo konkurenci un enerģijas jautājumiem, un vai tālāk tie dod atbalstu un veicina arī cilvēku veselību, labklājību un tā tālāk. Nu tad ļaujiet pāriet tagad pie gaidāmajām priekšrocībām, ko tas viss varētu mums dot. Nu, zaļo tehnoloģiju investīcijas. Uh, un tās ir mūsu pašu aplēsmes, varētu piedāvāt eh, plašas priekšrocības, bet te pamatojamies arī uz tādiem pētījumiem no organizācijām tādām kā SAO un Pasaules banka, un lūk, viena no jomām ir nodarbinātība ekonomikas krīzes laikā no 2008. gada līdz pat šodienai eko pakalpojumu un preču sektors Eiropā ir pieauguši no 2,8 līdz 4,1 procentam un tas ir milzīgs pieaugums šajos apstākļos. Novatorisms, kurš 2008. gada ir Eiropā arī pieaudzis patentu apjoma um, skaitļos, šis sektors ir kļuvis daudz konkurētspējīgāks nekā iepriekš vai pirms, eh, vai pat krī, vai krīzes laikā. Ir eh, labāka resursu, labāks resursu ražīgums Un šādā kontinentā, kur resursu nav daudz, tam, protams, ir ļoti li liela nozīme. Tas eh, parāda fokus uz nākotni. Tiek ņemta vērā arī tirgus kropļojumi un spēles, no, atšķirīgie spēles noteik noteikumi, jo, protams, ka. Uh, Um, mainās atbalsta schēmas. Tāpat arī tiek uzsvērts tas, ka jāizmanto mazāk resursu un jāveic, jāveicina energo neatkarīgi. Par to daudz šobrīd runāts. Tik daudz runāts, paskatāmies kaut vai uz austrumu un Eiropas Savienības, lai zinātu, cik ļoti svarīgs ir šāds debats. Tālāk par uh, investīciju atdevi un izdevumiem mēs zinām, ka, piemēram, veselības aprūpas sistēma arī sastopas ar dažādām problēmām tieši vidas uh, piesārņojuma jomā Šeit zaudējumi, protams, tālāk tiek nodarīti sabiedrībai. Un klimata pārmaiņas tāpat nes līdzi izdevumus, no kuriem būtu iespējams izvairīties šādā scenārijā. Nesenā pagājušā nedēļa publicētā pētījumā no Lielbritānijas konstatējuma, ka katra mārciņa, kas tiek investēta vides tiesību aktu ievērošanā, mm, tostarp, ja vēl arī ierēķinam biznesa izņēmumus, tomēr nodrošina milzīgu atdevi. Pēdējais slaids viens piemērs, tikai viens piemērs tam, kā novatorisms patiešām var novest pie revolucionāras attīstības un kur Eiropas Savienība ir vadoša. Zaļo obligāciju tirgus tas ir tāds hibrīdi instruments, kas ļauj apvienot valsts un privātos uh, līdzekļus. 2007. gadā Eiropas investīcija banka uzņēmās vadošo jomu šai ziņā un apmēram septiņu gadu laikā redzējām, ka tirgus sāk pieaugt no viena miljārda eiro sākotnē līdz vairāk kā simts miljārdiem eiro uh, šobrīd. Un, protams, Eiropa šeit uzņemas vadošo lomu. Un tāpēc secinājumā var teikt, lūk, mēs patiešām uzskatām, ka atbilstīgi e, ierosinātas regulas piektajiem punktam pastāv būtisks pamats tam e, un attaisnojas e, ša, izmanto šo scenāriju, lai tālāk veicinātu izaugsmi un tāpēc pievērstos um, šai tālākai vidē draudzīgas ekonomikas attīstībai, ekonomikas kontekstā. Paldies, saka priekšādātājs. Lieliski pāriesim tālāk pie nākamā runātāja, un tā ir Jose Marija Abad. Viņa ir galvenā ekonomists Spānijas NPB, jeb eh, Nacionāla promocionē bankā. Lūdzu. Dear Mr. Dāmas un kungi, sveicināti! Pirmkārtām paldies um, abām komitejām par šīs kopējās um, publiskās uzklausīšanās uh, organizēšanu, un uh, paldies, ka man ir iespēja jūs uzrunāt šodien. Ir pagājuši tie vai astoņi gadi kopš um, sāksies recesija, un investīcija pietrūkst 280 um, miljardu aptuveni pietrūkst pat labi Eiropā 170 miljardi no tiem celtniecībām. Kādēļ? Divi iemesli. Pirmkārt, Astmeniskais efekts, ietekme, ko recesija atstājusi uz uh, valsts budžetu. Jo viens no posteņiem, ko valdības uh, slēdz svītrot uh, fiskālās konsolidācijas uh, kontekstā, vienmēr ir investīcijas. Tāpat arī trūkst investīcijiem EU. Uh, um, um, līdz ar to arī lielās kompānijas nevar diversificēties. Investīcija plāns Eiropai, ko pērn izziņoja Eiropas komisija, pazīstams arī kā Junkara plāns ir vērsta uz abu problēmu risināšanu. EFSI, cits starpā, ir domās tam, lai sekmētu investīcijas infrastruktūrā un MVU. Tātad uh, zem aptuveni 16 miljārdu eiro turpmāko gadu laikā. Aptuveni 2 miljārdu garantijas fonds varētu būt pietiekams tam, lai investīcija EIB e kopā ar dalību valstu bankām aizpildītu dažas no riskantākajām pozīcijām, deficītiem, tātad tur, kur investīcijas nepieciešams. Un līdz ar to vairot šo investīciju ietekmi. Ir pietiekami pierādījumi tam, ka infrastruktūras investīcijas atstāja pozitīvu ietekmi uz tautsēmniecības attīstību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Īstermiņā tas vēro pieprasījumu un kalpo arī kā, kā multiplikatoru efekts. Nu, tāpat arī stakmē monetāro akomodāciju. Attīstības līmenis Eiropā ir nedaudz uh, augstāks nekā, nekā citviet, līdz ar to priemēs priekšnosacījums ir izpildīts. Nominālās uh, procentu likmes ir uh, viszemākā līmenī nesenā pagātnē, un EIB ir apsolījis, ka tuvākā laikā šīs likmes arī paliks nemainīgas. Bet uh, investīciju, investīcijas infrastruktūra ilgtermiņā ir svarīgāks, protams, nekā īstermiņam. Ja? Tās ilgtermiņā konvertēsies um, produktivitātes vairošanā, un uh, tā, tas ne tikai uzlabos uh, turp, turpmāku pieprasījumu augšanu, bet arī ļaus iespēju šīm investīcijām atmaksāties. Un līdz ar to samazinātu valsts parādu. Lai vairot investīciju ietekmu uz produktivitāti, ir nepieciešams uh, uh, adekvāti izvēlēties uh, atbalstāmos projekts un to darīt homogēnu Eiropas līmenī. Un ar to jāpanāk zināms kompromiss starp uh, efektivitāti no vienas puses un vidē termiņa riskiem, kas uh, saistās ar līdzinājiem varbūt netik efektīviem investīciju pieņem, nu, tātad lēmumiem. Junker plānā tas viss ir paredzēts. Un tomēr jākoncentrējas uz FC, tātad izvēršanu. Ilgtermiņa perspektīvā, protams, šis fonds ir svarīgāks ir nepieciešams adekvāts projektu atlasīšanas process gan dalībvalstu, gan uh, Eiropas līmenī, kas iet roku rokā ar tehnisko palīdzību, ko sniegtu uh, centralizēta iestāde. Tas ne tikai uzlabos procesu, bet padarīs to arī homogēnāku Eiropas līmenī. No otras puses ir nepieciešams uzlabot investīciju vīdi Eiropā. Ir um, jāidentificē, kādi ir pastāvošie šeši un tie jānovērš. EFSI izveida kopā ar eh, diviem atlikušiem šī plāna pīlāriem būs plats solis uz priekšu. Tas uzlabos investīcijas transporto um, un būs līdzīgs uh, eh, TIFIA aktam ASV, kas atstās pozitīvu ietekmi uz uh, investīcijām, bez tam arī produktivitāti Eiropā. Eiropā pat man vērojam paradoxālu situāciju. No vienas puses trūkst investīciju, trūkst ilgtermiņa investīciju projektu, Un eh, tāpat laikā ir jāņem vērā divi svarīgi faktori, lai novērtētu EPSI īstermiņu ietekmi. Pirmkārt, EPSI tā sauktais multiplikatora efekts investīcijas, kurām būs šis efekts saistībā ar investīcijām no programmām, kuras 75% no, no resursiem tiek, tiek pārlokēti. Piemēram, Connecting Europe un vai Horizon 2020 instrumenti. Abas šīs programmas eh, ir arī starp tām, kurām ir augstākais multiplikatora efekts. Un FC panākt, panāktais eh, efekts būs eh, pat lielāks nekā abu augšmetā programmu efekts kopumā. Tas jau ir labāk izmantot arī mm, tātad, pašu resursus un atstās mazāk spiedienu uz budžetu kopumā. Tāpat arī projektu kopums, kam paredzēts finansējums. Nu, šeit jāskatās, lai uzlabotu projektu atlases kritērijas, kā arī nošķērst regulatīvās barjeras un citas barjeras, kas pat labāk um, neļauj īsti efektīvi izvērties pareizākos projektus. Tas viss nodrošinās um, atdevi un nodrošinās tā saucamo obligatoru efektu uzlabošana, tad, tad investīcija vidas uzlabošana, projekta atlases procesa uzlabošana nodrošinās, ka gan tad, tad investīciju kvalitāte, gan kvantitāte līdz ar to arī uzlabojas. Investīciju nepieciešamības un vajadzības Eiropā ir būtisks, lai, protams, to ievērst dalību valstīs atšķiras vismaz tri, trejādi. Pirmkārt, novacē infrastruktūra. Trūkst eksploatācijas izdevumu Eiropas eh, valstīs. Ceļiem vārdiem sākot investīciju vajadzības eh, daudzās dalību valstīs ne tik daudz saistās ar jaunas infrastruktūras izbūvi, bet vairāk ar jau pastāvošās infrastruktūras eh, eksploatāciju un, un uzturēšanu. Eksploatācijas projekti arī uzrāda to, ka uzlabojas gan privātā, gan, gan valsts kapitāla ilgspējība. Ir nepieciešams eh, investīcijas eh, taustāmās, eh, taustāmās aktīvās, taustāmās jomās, kas ir attīstības atslēga. Un šeit Eiropas Savienība krietni atpaliek no citām vadošajām pasaules ekonomikām, piemēram, no ASV. Investīcijas cilvēku kapitālā un izglītībā, kā arī attīstībā kopumā, protams, arī ir būtiska investīciju sastāv, pakotnes sastāvdaļa. Bet trešā dim, dim, dimensija, kas būtu jāpiemina, ir tā sauktais eh, sinerģijas efekts ar dažādiem fondiem. Un arī eh, uzņēmumu izmērs. Nu, piemēram, eh, vidējais vācu kompāniju izmērs daudz lielāks nekā Spānijā, piemēram. Un tas noved pie atšķirībām investīciju vajadzībās, ja mēs runājam par MVU vajadzībām Eiropas Savienībām. Nepieciešams jaunas taustāmas investīcijas infrastruktūrā, bet, protams, tas nav vienīgais. EFSI investīcijas visās dalībvalstīs nebūs uh, uh, vienādas un, un uh, nebūs atkarīgs arī no, no konkrētiem statistikas datiem, bet uh, nu, jāskatās tomēr, lai šis plāns ņemt vērā dalībvalstu faktiskās vajadzības. Jauno un uzturēšanas projektu atšķirība investīcijas taustāmos projektos, kā, kā arī mm, cilvēku kapitālā ir jāizsver visās dalība valstīs. Reiz vien šo trīs noslēgumu komentāriem. Pirmkārt, īstermiņa EFSI multiplikatora efekts būs pozitīvs pat tādi, ja EFSI um, tiks ieviests visās dalība valstīs un ir nepieciešams uzlabot projektu kvalitāti. Un tas atstās pozitīvu ietekmi uz efektu, uz produktivitāti Eiropā. Protams, ilgtermiņa ietekme ir, ir daudz svarīgāka nekā īstermiņa ietekme, kas varētu būt EFSI. Vispēcot, ir pierādījumi tam, ka investīciju Eiropā trūkst, bet tomēr tas, kādas investīcijas nepieciešams, atšķirās pa dalību valstīm. Un jā, tas jāņem vērā. Thank you very much. Mr. Abad. Paldies. Visbeidzot, pēdējais mūsu orators šajā sadaļā ir Stivots Hollands. Koimbras Universitātes ekonomikas eh, eh, fakultātes profesors. Lūdzu, Holanda kungs, vārds jums. Paldies, eh, vēlos eh, iebilst un būtiski iebilst eh, iepriekšējiem runātājiem. Manuprāt, EFSI ir falšstarts Junkera plānam. Šāds plāns nav nepieciešams, tas nav dzīvotspējīgs, tas nav īpaši noderīgs. No nu, savā ziņā tas novērš mūsu uzmanību no tā, ka Eiropas Savienības rīcībā jau ir dažādi in instrumenti investīcijām, kas uh, nevairot dalību valstu parādus, kas nepieprasa jaunas institūcijas vai papildus garantijas. Esmu publicējis dokumentu, kas cerams ir pieejams jums, cienījamie deputāti. Un tajā četras galvenās pamata tēzes. Pirmkārt, šī fonda priekšlikums, tā pamatā tiešām teicama analīze, ko veic polijas finanšu ministrs Mateus Šureks attiecībā uz to, ka nepieciešams investīcijas, kas kalpot par pamatu Eiropas uh, atgošanās procesam, bet tāpat uh, laikā arī nepaties ne uh, priekšstāds, ka Eiropas investīciju fonds, kas jau pastāv un ko es uh, rekomendēju Delora kungam 93. gadā, un viņš arī to izveidoja 97. gadā, tātad uh, atbilstoši Mateušam, uh, šis investīcija fonds nevar kalpot par pamatu investīciju programmai, savukārt šī. Nu, fonda doma jau tomēr bija tāda, un, un statūtos bija rakstīts, ka um, tātad obligācijas, kā piemēram EIB obligācijas, um, uh, nevēro dalību valstu parādus, un, vai arī tātad naudamās to mazināšanai arī. Un tāpat arī kritērija investīcijām, um, kas kāpotu par pamatu Eiropas atlapšanai, nav jāskrūt no jauna. 95. gadā Eiropas uh, Savienības uh, padomu nolēma piešķirt finansējumu tas, kur ir tēm, transnacionālajiem uh, transporta tīkliem, tāpat arī uh, platjoslas internetam. Amsterdams īpašā programma, kas tika izveidota 97. gadā, paplašināja EIB projektu uh, nosacījums attiecināt uz investīcijām veselību, veselības aprūpē, zaļās tehnoloģijās, urbānajā attīstībā, tehnoloģijas drošumā, kā arī atbalstā MVU laižot klājā obligācijas. Un, un tāds bija viens no sākotnējiem mērķiem manā rekomendācijā, ko sniedzu Delora kungam Eiropas investīcija fonda izveidē. Bija doma tāda, ka obligācijas bija domātas riska kapitāla finansēšanai, nodrošināšanai. Recesijas apstākļos tam nav nekādas jēgas, tas ir vien tā, tā, tāds formālisms, sacīsim. Uh, Treškārt, princips, uz kuriem tiek balstīts šis fonds, ir tātad valsts un publiskās partneru attiecības, bet kā Mateja Žureks norādīja, nu, te nav nekāda publiskā tāda valsts elementa. Šeit nav valsts naudas un tiek, tiek domāts, ka šis te svirs efekts būs 15 tātad kā to punktu līmenī, katrā viens saktas par augstu, varētu būt 5 maksimums, es neskatu, ka 5 būtu adekvāts rādītājs. Un jāsaka, ka fonds neatbilst uh, Junkera kunga rekomendācijām, ar ko viņš uh, šeit uzstājas parlamentā pērnā gada jūlijā, ka tātad um, atlapšana balstīsies uz uh, IB izceltajām obligācijām. Tad šis vairs nav Junkera kunga sākotnējais priekšlikums. Nu, un šis uh, fonds vairāk ir tādas tukšas runas nekā, nekā reāla darbība. Ir ja nepieciešama konkrēta rīcība ekonomikas atlapšanai tagad investīcija kritēriju, kas tad tos eh, pieņems un kādi, kādā veidā. Pagājušajā astoņi mēneši kopš eh, Junker programmas eh, pieņemšanas, protams, es mm, sākumā pozitīvi to vērtēju, parlamentā tas viss izklausījās labi, nu vai gan mums tagad būs nepieciešami vēl astoņi un mēneši pirms jaunās investīcijas reāli nonāks uz vietām. Un es, es man, man ir principāls viedoklis, bet es, protams, neuzsver, neuzsver un neapgalvo, ka šis fonds jābloķē vai jāiznīcina. Bet es ceru, ka parlamenta atzinumā tomēr tiks atzīst tas, ka gan EIB, gan EIF, tātad Eiropas investīcija fonds, ir um, investīcijas kas, lai palīdzētu, uh, tātad institūcijas, kas var palīdzēt investīcijām bez fiskāliem transferiem, bez jaunām in, institūcijām, bez jauniem papildus pasākumiem, sevišķi bez uh, papildus finanšu garantijām. Kad polijas finanšu ministrs Žurekungs eh, sacīja, ka šis jaunais fonds nav nepieciešams, viņš vērstās eh, Rēgaļa institūtā pērnā gada rudenī, viņš sacīja, ka labi, šis fonds atšķirsies no investīciju fonda, kur ir 5,5 miljārdi eiro kapitālam un, un MVU eh, piekļuvai finansējumam. Bet tāda nav investīciju uh, fonda būtība, un, un, un ne tam mēķim viņš veidots. Jā, Timur Kvetnē kaut kas tāds ir sacīts, bet pats Fons jau nereklamējas, ka viņš domā šim uh, uh, iemeslam. Otrā panta pirmā daļa nosaka to, ka fonds domās kopienas mēķu īstenošanai. Sniedzot savas rekomendācijas Lēvar kungam, es apzināti uzsvēru, ka ir nepieciešams šāds formulējums nekā, nekā tas uzstādījums, kas ir tātad attiecināts uz EIB. Statūtos nekur nav sacīts, ka uh, Eiropas investīcija fonds ir domāts atbalstam MVU. Otrā panta otrajā daļā ir noteicis tas, ka fonda um, aktivitātes vairs ir iekļaut arī, arī tātad uh, aizdevuma operācijas, ar vieniem sakot, vai izlot obligācijas. Un gan EIB, gan EIF to apstiprināja. Tā apstiprināja Eiropas un sociālās uh, komitejas darba grupā 12. gadā. Un to, toreiz šie priekšlikumi tika atbalstīti, proti, ka ir jāizmanto e- pieejamās institūcijas un mehānismi, lai sakmētu e- Eiro, Eiropas tautsainicības atlapšanu. Un no kurienes tad nāk šī nauda? Nu, kā parasti no Vācijas? Ne, nu, es neuzskatu, ka tā jānāk, jānāk no kaut kurienes konkrēti. Mēs varam vienkārši um, pārstrādāt, um, pārreikināt, tā sacīt, pār, pārpalikumu. Ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas. Ja no pensiju fondiem ar pietiek zemes procentu likmes nevar dabūt nekādas tātad, at, eh, atdevums eh, eh, papildus naudiņu. Arī Ķīnas fondos vērojams zaudējumi. Ķīnieši arī uzsver, ka nepieciešams publiskās obligācijas ar desmit vai vairāk gadu tātad, darbības termiņu, ko EIB arī gatavs izdot. Mēžtāda kungs, jūs, es vērtēju ļoti, jūsu darbību ļoti augsti. Decembrī šeit Brislē mēs tekāmies toreiz. Um, Es pacēlu roku un sacīju, lūk, pacēlu rokas tie, kas, es, es zinu, ka EIB kredīti netiek pieskaitīti dalībās tu parādiem. Neviens cilvēks nepacēla roku, visi bija pār tautsainicības atlapšanu, un neviens to nezināja. Filip, Filips to apstiprināja. Bet viņam ir taisnība paust bāžas, ka EIB ir norūpējušies par 3A reitingu, Tas ir lielā mērā atkarīgs no pensiju fondiem. Pensiju fondiem tas ir nepieciešams šis reitings, bet uh, investīcija fonda loma, ko es uh, rekomendēju Delaware kungam, ir uh, palīdzēt investīciju bankai, uh, tā teikt, uh, pārstrādājot globālu pārpalikumu. Tie ir simtiem mil miljardu, miljardos izmērām. Nu, tas ir iespējams uh, nepalielinot uh, pašu kapitālu. Jānošķir vēl viena lieta tā sauktais eh, svirs efekts un multiplikatora efekts. Sviras efekts eh, nav gluži multiplikators, tas gan vairos investīcijas privātajā sektorā, bet investīcija multiplikators ģenerē resursus. Investīcija multiplikators, eh, kas arī ir rīcībā, svārstās no 2,5 līdz 3%. Ko tas nozīmē? 100 miljārdi investīcijās kas ir finansēts no globālās suverēnā bagātības eh, fonda pārpalikuma. Nu, jūs esat izpildīt 300 eh, miljārdu investīciju projektu solījumu, ar ko nāca klajā Junkarkungs eh, jūlijā parlamentā. Valdībā nevajadzētu bīties no reitingu aģentūru vai veca pietiekiem. 12. gada janvārī vispār garām to, ka Standard Poor's Um, norakstīja, devi, tad pasimināja deviņu dalībās parāda um, vērtējumu. Bija trīs iemesli. Pirmkārt, eh, tika zaudēts šis eh, svīrs efekts, eh, tika cipti un cipti budžeti valdībām un, un aizsarniecībām, un kāda nebija investīciju atlapšanas plāna. Un bez investīcijām, protams, valstu obligācijas nav dzīvotspējīgas. Un, manuprāt, un ne tikai manuprāt, Es domāju, ka patiesībā tā ir, ka nav nepieciešama jauna investīcija kritērija. Veidojot uh, panēm, tātad šo projektu izvērtēšanu, kur tiek runāts, runāts, runāts, un uh, tad nekāda konkrēta darbība neseko. Kopš Amsterdamas speciālā programma uh, deva iespēju veikt investīcijas veselības aprūpē, tehnoloģijās, MVU, urbānajā reģenerācijā un tā tālāk. Urbanā reģenerācija pat par sevi ir milzīga plaša joma. Tur ir tātad eh, pat kā transporta atjaunošana, metro sistēmas, eh, elektrosistēmas, eh, ūdens un gāzes piegādes sistēma, kā arī, kā arī privāta mm, palīdzība privāta sektoram celtniecībā, mājas siltināšanā. Tā tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Tā, mums laika mūsu rīcībā nav, mēs nedrīkstam ilgāk gaidīt. Un es uzskatu, ka Un es atkal atgādinu rekomendācijas, ko nāc klajā Delora kungam 96. gadā, kad viņš gatavoja balto grāmatu par konkurētspēju. Tad nav nepieciešama kāda jauna krūta finanšu instrumenta, kuram, kuram nav nekādas rezonances pie Eiropas eh, Savienības eh, publikas. Un pavaicāja kādam eh, tramvaja vadītājam, kas ir FC, kas ir šis strateģisko investīciju fonds. Un, un necerēja, ka viņš mums dos skaidru atbildi ja nepieciešams eh, jauns, tā teikt, eh, darījums eh, Eiropai, līdzīgi kā 30. gada darījums ASV, ko palaid Rūzāts. Rūzāts panās to, ka valsts izgāja no recesijas ar investīcijām vidē un, un, un, un sociālajā jomā, kā piemēram tenisī ielējas, tātad investīcijas. Bezdarbs bija te vai 25%, viņš to samazināja par 10% septiņu gadu gaitā, vēl līdz otrā pasaules kara sākumam. Un to viņš panāca pie vidējā federālā budžeta deficīta, kas bija tikai aptuveni 3% līmenī. Citiem vārdiem sakot, nu tas bija sākotnējais eh, Maastrichts kritērijs. Lūk, tā kā es eh, aicinu jūs būt ļoti piesardzīgiem, iepauzējiet, nekrītiet atkal šīs runāšanas, runāšanas lamatās, tā sacīt, nerunājiet par jauniem, jauniem foniem, nu labi, ja gribēt runājiet ar, bet katrā ziņā pieņemiet eh, zināšanai to, ka mūsu rīcībā jau ir šīs divas institūcijas, EIB un pamatā pensija fonds un investīcija fonds, eh, ka, kas ir spējīgs pārstrādāt eh, naudiņu pārpalikumus, kas ir globālajā kapitāla tirgu. Un eh, tad mēs varētu sākt strādāt nevis pēc astoņiem mēnešiem, bet jau tagad. Paldies. Thank you very much. Lielas paldies Holanda kungam. Nu, kā redzējāt, viedokļi ir ļoti daudz un dažādi. Tas ir ļoti liederīgi un, protams, arī daži uzskata, ka Junkera plāns nav Junkera plāns. Tas ir labs tāds uh, debašu materiāls, un noteikti arī mūsu referentiem būs jautājumi. Vārds Ulmengumam, lūdzu. Which? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies. Liels prieks bija uzklausīt visus runātājus. Man arī liels paldies par to, ka tiek atspoguļoti ļoti daudz un dažādi viedokļi. Es esmu viens no tiem, kurš uzskata, ka Šis fonds ļaus vairāk nekā tikai nodrošināt investīcijas, tas ļaus mums arī samazināt birokrātiju, tas ļaus arī padziļināt uh, uh, vienoto tirgu, un tas arī, kas tika minēts, tas ļaus atbalstīt uzņēmumus, jo īpaši mazos vidējos uzņēmumus. Šis ir noteikti instruments, kurš uh, ir papildoša, nekādā gadījumā tās nenodara kaitējumu citiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Šis instruments ir papildinošs, un tas neaizstāja neko, kas jau ir mūsu rīcībā un ko varam izmantot. Es domāju, ka mēs tikai un vienīgi varam iegūt no šī plāna. slavenais, kad slavenais uh, portugāļu dzēnieks uh, atklājuma laikā runāja par uh, kuģiem, kuri dodas jūrā un kas ir lēmti iznīcībai un nevis atklājumiem, bet nevajadzētu būt tik pesimistiskiem un negatīvi raudzīties uz šo jauno iniciatīvu. Es domāju, ka vēl ir daudz atklājumu, kas mums ir jāveic, ir daudz projekti, kas uh, ir īstenojami un noteikti ir iespēja vēl radīt darba vietas, ir uh, iespējas uh, veicināt izaugsmi. Tomēr man ir varbūt viens tāds satraukuma elements par šo projektu atlasi. Būs tāda investīciju grupa, kas nodarbosies ar šo um, projektu izvēli, taču, ja mēs eh, vēlamies mobilizēt investīcijas, ir jānodrošina, lai arī tiktu iesaistīta Eiropas komisija. Un tā tas šķiet ir arī iecerēts. Esmu arī satraukts par kohēzijas aspektu. Šis ir plāns, eh, kuriem ir jāmazina trūkumi tirgu, un eh, šeit jārunā, es domāju, skaidra valoda. Uh, ka šī konsultatīvā platforma, kas ir paredzēta un kuras mērķis ir palīdzēt izstruktūrēt šos projektus, es domāju, ka šai, plat, šai platformai jābūt prī, brīvi pieejamai, lai nodrošinātu labāku teritoriālo kohēziju, ja ir kādi jo, trūkumi, kas ir jāuzlabo, tad noteikti pie tā ir jāstrādā nodrošināt to, ka investīcija platforma var struktūrēt atbilstīgi projektus. Tas noteikti ir jāpatur um, prioritāri. Un tagad Bulmankungs, Udo Bulmans, lūdzu, ekon komiteja. Dankeschön, die Vorsitzende. Paldies, un eh, paldies visiem ekspertiem. Nu, šī uzklausīšana ļoti dinamiska. Jo, nu, interesantās uh, prezentācijas papildinās no interesantiem jautājumiem. Sākšu ar Jolanda kungu. Ļoti tāds atsvaidzinošs pienesums no jūsu puses. Eh, jūs te laikam nedaudz teicat akcentus uz lietām. Bet no nu, jautājums eh, šis parlaments tomēr nav tas, kurš, kurš tagad sacīs, ko darīt EIB vai, vai, vai, vai šim fondam. Šis parlaments nav tas, kurš un var stācīt kaut ko investīcijas Eiropas, Eiropas fondam, kas tam būtu darāms. Nu, reizē man žēl, ka tā, bet un vēl vairāk man žēl, ka dalībvalsts arī nav, nav spējīgs lūk norādīt, kas būtu jādara. Un tagad mēs te veidojam šo pro, produktu, projektu, tā sacīt, jūs sakat, jūs to nebloķēsiet un tā, bet, bet nu, gala beigās jāspēr, ko te mēs, ko te mēs vēlamies. Nu, tā, tā, tāds ir mūsu, lūk, uzdevums. Un es vēlētos tāpēc eh, nedaudz eh, konkrētākas informācijas. Es melos iedvesmu no Mērštada kunga runas. Es domāju, ka viņam daudz kur taisnība, bet man divi jautājumi. Un iztekus eh, tātad vispārīgiem aspektiem, jā, es piekrītu, ka nepieciešama parlamentārā kontrola un šī vadības komiteja, un attiecībā tā ir blaust līdz finansējumu, mums te jādomā, lai šī sistēma tiešām attiecīgi funkcionē. Bet man divi konkrēti jautājumi. Kā mēs tad varam nodrošināt, sarūpēt to, lai jauniegūtie līdzekļi nu, tiešām tiktu novirzīt riskantākās investīcijas? Jā, nu, kā šis te solījums ir, bet nekur nav saistošā momenta, nekur tas nav saistošā normā, formā noteikts. Kā mēs nodrošināsim, ka investīcijas vairāk plūdīs tajās jomās, kas mums daudziem šķiet, šķiet būtisks, ja, kas būtu arī parlamenta interesēs. Nu, proti, šī jaunā, jaunā fonda investīcija virzība, lai, lai, lai šīs lietas aizietu tādām lietām, kur, kur uh, ir, ir nepieciešams investīcijas, bet kurām nav tur šī tie multiplikatora efekti. Nu, mums savā ziņā mums tā ir tā kā melnā kasta, un tā tam nevajadzētu būt. Otrs jautājums. Uh, Vai ar investīciju fondam nevajadzētu aktīvāk strādāt pie tā tad MVU tad investīciju vērošanas? Nu, kā tad mēs um, izstrādāsim stratēģiju, kas vairāk palīdzēs MVU? Bankas uh, nevēlas uzņemties uh, sliktus riskus tā sacīt, un uh, tad viņas pašas tajiem lēmumu, kam tās piešķirs kredīts, kam nē, un, uh, un mēs nevaram nekādā veidā to ietekmēt. Un um, apvērt kungam es vēlētos pavaicāt, um, kur jūs uh, saicāt iespēju, ka būtu kāda tad, nacionālās um, bankas um, aktīvāk iesaistītos. Um, bankām nav nekā kapacitātes un tā, un nu kā tās var kļūt par, par uh, uh iedzīgu partneri jaunu strateģijas izstrādē, un kā šīs partnertiecības var izties. Paldies. Thank you. Krisur Maistad. Paldies. Lūdzu, katram runātam divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji. Maistat kungs vispirms. Atbildēšu gan Fernandes kungām uz pirmo jautājumu un arī uz Bulmeņa kungu pirmo jautājumu. Tas ir saistīts ar investīcijas komitejas lomu. Es nedomāju, ka investīcijas komitejas uzdevumam būtu jāveic projektu atlase, un arī teksts ir mainījies šajā virzienā. Regulas pirm, sākotnējā tekstā, jā, šis uzdevums bija paredzēts šai grupai. Es domāju, ka tā būs kļūda. Kā jūs gribat, lai seši eksperti, pat ja viņi ir ļoti kompetenti, bet es tādā pilnu laiku varētu izvēlēties projektus no simtiem iesniegto projektu, ko tad viņiem iesūtījuši dalību valstis. Tas ir ļoti tehnisks darbs, kas ir jāveic EIB. EIB ir viss nepieciešamais, lai to varētu darīt, un EIB vēl ir paredzējusi rekrutēt papildus personālu. Līdz ar to investīciju komitejas uzdevums, un šķiet regulas pēdējā teksta versija ir iečai virzienā, ir pārbaudīt to, lai projekti, kurus izvēlās EIB, eh, e lai šie projekti atbilst paredzētajām prasībām, kritērijiem, kas ir regulā 5. pantā. Un arī, lai projekts atbilst pilotāžas komitejas sniegtajām orientācijām. Tad šeit atgriežos pie Būmaiņa kungu uzdoto jautājumu. Jā, nu rodas šim, protams, tas, lai valstis uh, pateicoties šim mehānismam, varētu, riskēt, um, varētu finansēt riskantākus projektus. Lūk, investīcijas komitejas uzdevums būtu pārbaudīt uh, šo visu, lai tas būtu atbilstīgi orientācijām riska jomā, kā to noteikusi piltāžas uh, komiteja. Un parlamentam tas būs arī jākontrolē, ja tiek konstatēts, ka EFSI tiek izmantos, lai investētu, lai investētu lai finansētu tādus projektus, kas jebkurā gadījumā tiktu finansēti, tad vienkārši netiktu sasniegt mērķi, un te parlamenta būtu jārēģē. Šeit ir jānodala katra loma EIB, tātad izvēlas projektus, projektu atbilstību, orientācijām, prioritātēm, ko noteikti šis ir parlaments un piltājas grupa grupa. Tātad šis uzdevums tik tiešām ir uh, parlamentu un uh, pilotu komitejas uzdevums par MVU. Līdz šim neesmu redzējis neko jaunu attiecībā uz maziem vidiem uzņēmumiem. Lasot tekstu, un tā to arī saprot, uh, tad, uh, tad šis uh, finanšu instruments, tad, tad ja e investīcija bankām, tad, tad darīt vairāk nekā viņi dara līdz šim, tātad sniegt maziem vidiem uzņēmiem garantijas kādas snieg, tiek sniegts, piemēram, bankām, kuras uh, dod aizdevumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Un arī, jo, tad, tad varēs tik darīt vairāk, bet ne citādāk. Brunīgs kungs, paldies. Priekšsēdē pavisam īsi. Kā es šos eh, kritērijus varētu uztvert nopietni, atbildēšu trīs līmeņos. Vispirms raug, nopietni jātiec eh, attiecībā eh, tieši uz Eiropas politiku. Zaļā izaugsme tagad jau tagad ir atrunāta vismaz desmitu svarīgos politiskās, eh, politiskos mērķos un pakotnēs Eiropā. Tātad, ja mēs tiešām vēlamies sasniegt šos mērķus, tad eh, jāiet pa šo ceļu. Otrakārt ir arī jābalstās uz uzticamiem datiem, mums tādi ir, tie darbojas. Un runa ir par rezultātiem, kas ir vēlami ne tikai no klimata un viedokļa joma eh, aspekta, bet arī no ekonomiskā aspekta Tālāk izmantojot arī FC priekšlikumā piekto pāntu, trīs no pieciem kritērijiem ir cieši sasaistīti ar manis minētajiem mērķiem. Tā izskaitā arī attīstības pētniecības mērķi, apvārsnes 2020, tur ir paredzēta 20 miljārdi eiro, lai sasniegtu šos mērķus. Tas ir ārkārtīgi, uh, tā ir liela naudas summa, lai atbalstītu šo pakotni. Un treškārt Runājot par Eiropas vīdes aģentūru, mēs esam jau runājuši ar EIB, kādā veidā mēs varētu atbalstīt banku šāda veida investīcijās. Lūk, tāda ir man atbildi jūs jautājumu. Paldies, Abatkungs. Trīs lietas no manas puses. Pilnībā piekrītu Fernandes kungam. Viņš teica, ka EFSI neaizstāja nevienu e, esošo instrumentu. EFSI nemaz nevar neko aizstāt. Un viena svarīga lieta ir tāda, ka varbūt vārds fonds rada kādu pārpratumu. Patiesībā tas nav fonds, tā ir Eiropas komisijas garantija EIB. Tā ir garantija, kas tiek sniegta esošo instrumentu izmantošanai, lai varētu izmantot uh, e, EIB un citi, lai viņi varētu uzņemties lielāku risku. Tad neradam nekādu jaunu instrumentu. Bulmaņa kungs teica un jautāja, ko mēs varam darīt, lai to nodrošinātu. Nu, mēs varam darīt visu, ko varam. Vispirms paredzēt eksante pareizās, eh, pareizos mudinājumus. Un nu, arī paredzēt ekspostu izvērtēšanas mehānismus, kad mums būs uh, šie abi, tad arī laika gaitā mēs visu varam kontrolēt un mācīties no tā, kas notiek. Trešā lieta, jūs jautājāt, ko Nacionālās bankas var darīt. Nu, arī šī vēlreiz ir mūsu garantija. EFSI sniedz garantijas nacionālajām šīm promotional banks, uh, Un tādēļ mēs vienkārši varam palielināt arī savu uh, ieteikami. Tātad mēs esam bankas, mums ir jāievēro vien tie paši banku noteikumi, jo zemāks būs risks, jo būs arī lielāka mums teikšana pilnvaru šīs garantijas. Mēs varam arī piešķirt vai nu katra mums atsevišķi valstī vai arī kolektīvi ar investīcijas platformas starpniecību viens piemērs būtu Pārne Eiropas investīcijas platforma. Paldies, Holanda kungs! Thank you. Uh... Liels paldies! Sākotnējie komentāri. Pavisam vienkārši. Mestat kungs teicis. Ar projektu izvērtēšanu viņi piedāvā sešus ekspertus, kas nestrādā pat pilnu laiku. Un uh, arī pēc um, vairākiem mēnešiem viņi tikai runās, runās un runās. Šis nav nekāds fonds, te nav nekādas naudas, te runa ir par profilaksi un patiesībā tiek izmantot vienkārši esoši instrumenti. Punkts. Thank you. Paldies. Tagad uh, deputātu jautājumi, komentāri. Pirmais runātājs. Kad dziedā balss, budžeta komitejas ēnu referents. Pusotru minūtu lūdzu. Gracias, presidente. Voy a tratar de. Paldies. Pusotru minūti. Nu labi, mēģināšu rezumēt visus jautājumus, kas nāk prātā, rezumēšu visas šaubas saistībā ar šo fondu. Nu jā, tas, kas mums tiek piedāvāts. Uh, ir kas ļoti skaidrs, varam būt kritiski vai nē, bet nu visu, ko varam darīt, ir mēģināt uzlabot šo projektu un uh, šo instrumentu, ko mums piedāvā Eiropas komisija. Jāsaprot, kā mēs varētu samazināt uh, uh fondu izmantošanu no apārsnes 2020 un uh, um, Connective Europe Facility ir jāatrod alternatīvu finansējumu, varbūt tas ir jāfinansē no Eiropas Savienības budžeta pārpalikuma. Bet, nu, Meistēt kungs, ko jūs konkrēti uh, par šo domājat? Vai uzskatāt, ka garantijas fondu mēs varētu samazināt šie 100 miljārdi, kur mēs jau noliekām malā jau no paša sākuma, tāpat laikā neap apšaubot šo 16 miljārdus garantija, ja mēs samazinām šo fondu, vai mēs apdraudēsim līdzdalību fondā, vai mēs varētu apdraudēt šī fonda palaišanu un tās darbību tālāk. Tālāk, vai bankas varētu vairāk aktīvi aktīvāk piedalīties, izmantojot arī kādus pārpalikumus, līdz ar to mums nākotnē būs pieejams vairāk naudas. Nu, bet man ir vēl citi jautājumi, bet laika nav, tāpēc te arī beigšu. Paldies! Kermelkungs, budžeta komiteja, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liels paldies! Vēlos eh, vēlreiz norādīt uz to, ka no nu, mūsu viedokļa raugoties, ECR veidot šiem investīciju fondu, tomēr komisija atstāja daudz jautājums neatbildēts. Mums izšķirošais eh, šeit ir tāds būtisks jautājums, proti, nu, no kurienes tad nāk šis optimisms? Proti, ka mm, visas minētās problēmas tagad ar šī, ar šī fonda palīdzību varēs atrisināt. Nu, principā vēlos um, pieminēt, ka es ne, neredzu, kā mēs um, varēsim tātad eh, tik lielu investīciju apjomu atvēlēt, eh, iepriekš nezinot, eh, kādiem projektiem tas būs paredzēts. Es nekur neesmu redzējis konkrēts projekts, un, mūsuprāt, tā ir nepareiz pieeja. Mēs nevēlamies valsts vadītu ekonomiku, tagad mūsu vēsturē tā jau ir bijis, un mēs visi zinām, kāds bijis iznākums. Un tagad valsts iejaucas lietās, uh, un mēģina um, pieņemt lēmumus un vadīt to, kāds tad uh, projekts attīstīs un, un atbalstīs, kuri garantēja, ka būs ilgspējīgs uh, finansējums. Ja, nu, jā, uzņēmējs varētu uzņemties šādu atbildību, bet valsts jau nē. Ja mēs ejam šādā virzienā, es domāju, tas ir pilnīgi nepareizs virziens. Es neredzu arī nepieciešamību. Mēs tagad uh, dzīvojam tādā vidē, kurš tātad ir uh, naudas plūsma, ko inicē centrālās bankas, ir tātad 0% likmes eh, politika, no kurienes tā nāks eh, šie līdzekļi. Mums trūkst eh, iedzīgu projektu un līdz ar to risks, ka mēs finansēsim tieši projekts ar augstu risku pakāpi. Paldies. Thank you. Now... Paldies. ETP Ekaraskungs. Jā, pozicionē, dāmas un tēvi. Jā, priekšstādā, dāmas un kungi, paldies. Uh, Papildināšu to, ko um, nu pat dzirdēju. Un nu, te nav runa par, par, par, par tādu uh, vēlmju uzskaitījumu un tā, tādu konceptā sacīt. Mēs, uh, protams, gribētos, lai uh, tomēr uh, būtu, lai būtu konkrētība. Un uh, lai komisijas priekšlikumā būtu tiešām um, konkrēti uzsvars sacīsim. Otkārt, Karas kungs ir neliela tehniska problēma tulkiem, ja jūs varētu atkārtot, jo nevarēju saklausīt jūsu komentāru pirmo daļu. Jā, jā, mēs tā tad vēlētos, lai katrs referents savā tātad kompetences jomā pieminētu svaigākās izmaiņas, kāds būtu nepieciešams komisijas sagatavotajā projektā. Kāds būtu nepieciešamās izmaiņas? ar konkrētu mēķi, lai, lai tātad eh, šis fonds izpildītu savu paredzēto mēķi. Otkārt, Maistarkungs, Maistarkungs norādīja, ka 6 miljardu pievienotā vērtība pat labam nav skaidri mm, redzama. Tātad šī pievienotā vērtība skaidri neizkristalizējas. Lūk, un rodas jautājums, eh, nu, no kurienes tad pirmkārt jānāk šai naudai, lai attiecīgi te būtu pievienotā vērtība lai šo 60 pievienotā vērtība jau skaidri realizētos. Un treškārt, vai ir pareizi, ka šis eh, fonds eh, izmanto, tad, tad sasniegs savus mērķus tikai tad, ja mēs regulā jau ierakstīsim, ka, lūk, eh, nedrīkst pieļaut to, ka tiek finansēts kaut viens projekts, kur varētu finansēt no citiem pieejušiem fondiem tātad eksistējušiem fondiem. Paldies! Thank you! Liels paldies! Tālāk deprēkums. Uh, merci, monsieur le président. Priekšādātāji, paldies, paldies arī visiem runātājiem. Es gribu paskaidrot tikai to, ka es tieši tāpat kā mēs, tad kungs uzskata, ka šis plāns ir nepieciešams. Un eh, tas, protams, jāskat kontekstā ar visiem pārējiem pasākumiem, kas tiek pieņemti. Nereti dzirdu sakām, ka tas ir šis plāns vērsts uz MVU, bet tad redzam, ka šeit nekas konkrēti MVU nav paredzēts. Mēs runājam šeit par 3000 uh, darbinieku lieliem uzņēmumiem, bet tad jau tur runājam par kaut kādiem Google, Microsoft un citiem lieliem uzņēmumiem, bet neredzu nekādas specifiskas prasības un kontekstu, kas attiektos tieši uz MVU. Tālāk es domāju arī, ka EIB ļoti labi jūt, kas notiek šai kontekstām. 20 miljārdu eiro minimums eh, investīciju platformai, to lasu šeit otrajā pantā. Mēštat kungs jūs arī atgādinājāt, ka tad, fa tas faktiski nozīmē tikai vienīgi garantijas. Turklāt tam papildus katrā no šiem investīciju projektiem, tad būs vajadzīgi vēl, nu, citi līdzekļi. Mm. Un no IEB puses tiek, uz, eh, tiek teikts, ka jāpievērš prioritīvajām programmām un tā tā. Bet jautājums tad attiecīgi no manas puses ir šāds. EIB un projekti. Jūs teicāt, ka šis papildināmības efekts netiek garantēts. Jūs sakat, lūk, ir mehānismi, kas to var nodrošināt. Savukārt, nav tālāk paredzēta arī tālāk pakārtot noteikumu. Jūs to teicāt, un jūs teicāt, pastāv risks, ka investīcijas varētu koncentrēties uz dažām atsevišķām valstīm. Nu, vai tad tas jau nav par traku? Un mans jautājums attiecīgi ir šāds, vai tiešām ir nepieciešams pašreizējā situācijā, mm, kur ir šis garantija fonds, vai tiešām ir pilnīgi nepieciešams jau šobrīd teikt, kā tad šie 8 miljardi tiks atrasti jeb varbūt varam to atstāt politiķu dis diskrēta lēmuma ziņā, tajā brīdī, kad pienāk attiecīgais laiks, lai viņi tad saka, lūk, mēs radīsim līdzekļus, lai tad attiecīgi šo garantiju fondu finansētu. Atkarībā no tā brīža apstākļiem, jo es domāju, ka mums faktiski ir jārod alternatīva tam, ko es saucu par 18. un 19. šī panta punktu. Thank you. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Rijādas kundze, lūdzu. Gurum agat chahirirlach. Um, tá go leor cecht na tá fálam agin an ná atá caiir mar le cuasaíach nóíochta, Crohíag bolgán agadis leis an gnáhanna ag déal go déras agus croigh an ggéir chéim seo é sin gohaach nóíochta. Tuige mééis. Gaiļu valodā, diemžēl, nav tulkojums šodien. Mēs atvainojamies, bet šodien nav pieejams no īra gaiļu valodas. Uh, ja priekšsētājs saka atbilstoši biroja lēmumam, Birojas pieņem lēmumu, tātad šādā sanāksmēs atteikties no tulkojuma ir gēļu valoda. Ļoti atvainojamies. Un konsekvatīvais tulkojums no sen puses arī nav pieļaujams atbilstoši mūsu reglamentam. Tā kā vai nu pārējā kādā citā valodā, vai, nemžēl, jūsu sacītē nevarēsim izsekot. Well ceapann go bhfuil easpa cuasaí den leathas an ní aon tíim leis agus nílim chun láir atanga eile gaalann sé mo hanga dúchasach agus fan ceart sin a gom so gur am agat nílim chun láir a méle. Okay, so we move. Labi, nu tad pārējiem pie nākamā runātāja. Tremozes kungs. Tremozes not here. Tremozes kunga nav klāt. Demāzī kungs tālāk. Priekšsēdētāji, paldies! Pirmkārt, pateicos ekspertiem par prezentācijām, jo sevišķi Holanda kunga sacītais bija ļoti konkrēts, un es vēlētos to atbalstīt. Arī kreisā frakcija parlamentā to atbalsta. Jums bija konkrēti ierosinājumi attiecībā uz konkrētām izmaiņām, konkrētos instrumentos, es domāju, to vajadzētu ņemt vērā. Mans frakcijas pārliecība ir tāda, ka ņemot eh, to, ka, ka ir eh, pietiekama likviditāte, zemes eh, procentu likmes un citi investīciju un projekti. Ir viss priekšnosacījumi privātu investīciju piesaistīšanai. Un, un tas nav, kā mēs teikt, ekonomijas ķilpī, bet australizijas ķilpī. Tātad mēs vēršamies pret tāpīs pasākumiem. Tātad pamatā te ir privāto un valsts partnertiecību tātad, bāzi, un, bet mūsu uh, eksperti uzskata, ka tas nodokļu maksātājiem būs dārgāk beigās. Un līdz ar to komisijas uh, dotā atbilde, ka nepārliecina, ko tā ir devis vairāk, ka šāda izvē, izvēle ir tādēļ, ka parādu nasti pārāk liela, un lūk, tas ir kā mazināšot šo nodokļu uh, parādu maksu. Māstriktas kritērija tomēr ir un paliek. Vēlos vaicāt, cik no politiskā viedokļa ir pamatots tas, ka dalību valstu pienesums eh, šajā fondā tagad eh, tiek, tiek ņemt vērā, neņemot vērā mācības kritērijas, bet eh, valsts investīcijas, kas nodrošina papildus aktīvus un tā tālāk, varētu vairot, tomēr tas tie, šī pieeja tiešām ir efektīva no resursu viedokļa raugoties. Lūk, Olanda kungam vēlos uzdot šādu jautājumu. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Kas tālāk vēlas izteikties? No budžeta komitejas no zaļajiem. Viens runātājs var izteikties Tarankungs. Paldies, Gvaltjērīkungs. Faktiski man pat nav nekādi jautājumi, ko es vēlētos uzdot. Thank you. Now for the e FD. Paldies tālāk e FDD. Budžeta komitejas pārstāvis Dzjannīkungs, lūdzu. Paldies, pateicos runātājiem, jo beidzot pēc nedēļu garas liekulības, nepamatota, sen, nepamatota entuziasma, tagad mēs varam sākt saprast, ka Junkera plāns ir uh, balstīts uz ļoti grūti īstenojumiem pieņēmumiem. Man ir daži īsi jautājumi. Vispirms man ir iespējas, ka šis. Uh, Uh, plāns ir uh, vairāk tāds Eiropas centrālās bankas šī um, Project Bond, uh, šī projekta vērtspapīra iniciatīvas uh, versija, tā nav uh, sniegusi rezultātus. Ir tikai tērēta valsts nauda. Es tikai gribētu saprast, ko uh, mūsu viesi domā par šo manu viedokli. Otrs jautājums par to, kā tiek izmantot uh, valsts privātā partnerība. Bieži vien esam redzējuši, ka uh, šīs um, projekta finansēšana, finansēšanas instruments nedarbojas. Risks bieži vien ir tāds, ka ja šo projektu zaudējumi tiek publicēti un uh, retajos gadījumos uh, arī, kā tiek privatizēt šīs, eh, privatizēt šīs pēļņas, kā mēs varētu izvēlēties kādu alternatīvu instrumentu, jo šis PPP instruments nav efektīvs. Trešais tiek pārtrauks runātājs. Bet tad runājot par valsts eh, pakalpojumu privatizāciju, kā mēs to varētu novērst? Paldies! Tālāk Eikaut kungs. Priekšādātā paldies. Es labprāt turpinātu šīs debatas par šo sviras faktoru, jo es piekrītu, ka mēs nevaram šeit runāt par multiplikātoru faktoru, drīzāk par sviras faktoru 15 ir tas skaitlis, bet jāsaka, man īsti nepatīk šī neat, nesadarības starp to, to saka Meištad kungs un to, ko saka e, šis otrs kungs. Ja mēs zinām, ka šim fondam būtu mūs jāiz, jāizstum no stagnējošiem ūdeņiem, tad jau nevaram rīkoties tāpat kā vienmēr. Šis fonds tad ir paredzēts tādām jaunām investīcijām, e, jauniem jautājumiem, lai mēs panāktu šo ekonomikas pārveidošanos, tā kā Brenks kungs teica. Uh, Bet, ja mēs skatāmies uz šo svīras faktoru, piemēram, energoefektivitātes fondam, tad redzam, ka maksiāli tas ir septiņi. Un tāpēc šis numur, skaitlis 15 netiek nodrošināts tajā brīdī, kad uh, vēlamies tādas reālas pārējas investīcijas. Kā uzlabot to visu? Par to es neesmu dzirdējis nekādus priekšlikumus. Citādi mēs vienkārši e, atbalstām darbības turpināšanu tieši tāpat kā iepriekš. Mēs atņemam līdzekļus apvārsnim 2020, tur pamatā tomēr ir grantu sistēma un zinām, ja domājam par novatorismu, tad nereti tirgi nespēja e, novatorismu pietiekami atbalstīt. Bet tagad atkāpjamies no tā visa, ja līdzekļus EFSI ņemam no turienes. Ja vēlamies palielināt šo svirs efektu un dabūt privātību, privātos investorus, tad kā to darīt? Kā to darīt, neiejūcoties tai sistēmā, ka valsts uzņemas risku, bet savukārt privāti investori tad no tā gūt labumu? Kā palielināt šo svirs efektu? Jeb, varbūt jūs vērties vienkārši vairāk investīcijas no dalību valstīm, bet līdz šim taču dalību valstis nebūtu nav izrādījuši ne mazāko vēlmu uz kaut ko tādu. Kā jūs vēlaties šo situāciju uz, uzlabot? Es vēlos labāk šādu vīziju šai kontekstā redzēt, jo citā tiešām te tikai vārdi, vārdi, vārdi. Uh, Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Vallīkungs, ekonu komitejas vārdā. Es eh, pensēju, ka fosse solo uno slot. Jā, jā, tikai diemžēl viens cilvēks var izteikties no grupas. Labi, labi. Man ir jautājums, kas attiecas uz Vīdes aģentūras uh, izpildu direktori, ko jūs domājat par projektiem, ko iesniedz dalība valstis par gāzes uzglabāšanu? Uh, kā mēs to esam arī redzējuši iepriekš, Astro projekts Spānijā, kas uh, no vidas uh, viedokļa nebija ilgspējīgs, esam redzējuši, kā šie projekti arī uh, destabilizē arī uh, gruntsūdeņus un uh, rāda arī dažas, dažādus seismiskus riskus, teritorijas ļoti satraucas, mēs nevēlētos, lai būtu lobiji un veicinātu šādu projektu īstenošanu. Esam arī daudz par to runājuši, bet jūs, uh, kā vidas aģentūras izpildu direktors, ko par to domājat? Paldies, nu tad tālāk došu vārdu diviem referentiem, kas gatavo atzinumus attiecīgi ITRE un TRAN komitejai. Pirmā Katrīna Vambremta. Belfūrs. Priekšādātāji, paldies. Paldies arī runātājiem. Man ir jautājums, ko faktiski uzdev jau arī citi, bet kas man ļauj vienkārši tā lūgt jūs precizēt šo situāciju. Jo gal galā Mums jāzina, no kurienes tad šie līdzekļi nāks, un kā mēs zinām, šobrīd tas paredzēts, tos paredzēts ņemt no apārsnes 2020. Un tas, manuprāt, ir visai absurdi. Mēs, uh, lūk, no pētniecības un novatorisma atņemam līdzekļus. Līdz šim tas ir bijis viss ļoti labi līdzsvaru, līdzsvarot, un tagad uh, vēl vēlamies tos ieguldīt šai fondā. Es domāju, ka ir jāspēras cita risinājuma. Un mans jautājums ir saistīts ar to, ko teica Meištat kungs. EIB, protams, ir pieredze šai jomā, un tāpat arī viņam, kādus mērķus tad mums vajadzētu šeit, uz kādiem mērķiem mums vajadzētu tiekties? Skaidrojums, kas paredzēts regulā, manuprāt, nav pietiekami skaidrs, tad ko mēs darīsim, lai piemēram, piektajā punkt, piektā punktu otrajā apakšpunktā, kur ir šis apa, tālākais sadalījums paredzēts, hm, un tas, protams, viss ir ļoti labi, bet lai šis saraksts nebūtu izsm izsmelts, tas nebūtu tāds visaptvarošs, ko nav iespējams papildināt. Ir taču arī cita veida projekti iespējami, kur vajadzīgas investīcijas, nu, es nezinu, tas varbūt saistīts ar hm, mobilitāti un tā tālāk. Tad kā jūs varēsiet definēt šos projektus? Uh, tādā veidā, lai EIB būtu pienākums virzīties tā virzienā, par ko, kur mēs to visu vēlamies. Paldies. Tālāk Senders kundze. <clears throat> Gracias, presidente. Sí. Priekšādātāji, paldies. Es pat nezinu, kam šo jautājumu adresēt. Varbūt maistat kungam, varbūt viņš var man šeit palīdzēt. Tas saistīts ar papildināmības principu. Vai mums jau tagad ir vajadzīgi visi šie miljoni eiro? Ja varbūt, nu, tos var tā pamazām laika gaitā tā pārvietot. Tādējādi neapdraudot, tāpat laikā vienlaicīgi neapdraudot šī fonda kapacitāti tālāk Holanda kungam. Ja pareizi jūs sapratu, tad jūs teicāt, ka EIB aizdevumi netiek ieskaitīti valstu parādu aprēķinos. Vai jūs varat man sīkāk paskaidrot, ko jūs ar to domājat? Varbūt es nepareizi sadzirdēju. Nacionālā līmenī šķiet mēs saņemam pretēju informāciju. Tad kā mēs varam šo instrumentu un attiecīgi motivāciju investīcijām, piemēram, transporta jomā, nodrošināt. Šobrīd valstu investīcijas pārsvarā tikai izpauž tikai tā, ka ir lūk kaut kādi maksas ceļi. Uh, Vides aizsardzības organizācijas savukārt neko nespēja šeit panākt. Būtu jau labi, ja mēs kļūtu par tādu globālu silikonu ielēju šeit vidē draudzīgu tehnoloģiju jomā, bet tad ir vajadzīga arī attiecīga apmācība. Vai, jūs, kom, vai komisija varētu šeit sniegt papildus skaitļus? Pat ja šāda apmācība ir pieejama, tad tas nav īpaši redzams. Pilsoņi vairumā tomēr uh, Mm, nav nemaz tik ļoti informēti par visiem šiem vidiem draudzīgajām tehnoloģijām. Mm. Nu, varbūt jūs varat mums šeit ko palīdzīgi pastāstīt. Abada kung, kungs, MVU. Vai jūsuprāt, EIB pašreiz ir atbilstīga kapacitāte lai, piemēram, ņemtu vērā arī MVU, dienvidvalstu MVU vajadzības, un, piemēram, šie mikro uzņēmumi tā tālāk, un visbeidzot meistat kungs. Bet eh, priekšādātājs pārtrauc, kā mēs varam pārliecināties, ka līdzekļi nonāk pie tiem, kam tā ir vajadzīga visvairāk, respektīvi valstīm, kura deficīts pārsniedz 3%. Ļoti daudz, ļoti svarīgi jautājumi, diemžēl gan tikai divas minūtes katram runātājiem var dot atbildēm. Mērštat kungs, jūs pirmais. Uh, Merci, monsieur le président. Paldies. Priekšsēdētāji, ja man, protams, būs grūti tik īsā laikā izsmeļoši atbildēt uz visiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Vairāki jautājumi bija par garantijas fondu. Astotais pāns regulas projektā kas pārēdz to, ka mērķis šai fondā 50% iemaksā tātad no visas Eiropas Savienības piešķirtās garantijas, un tas ir, nu, visai labs apmērs, un to var pamatot tikai tad, ja EIB uzņemas daudz vairāk risku, nekā tas ir bijis līdz šim. Salīdzinot, varētu teikt, ka. Um, EIB ārējām operācijām, operācijām, kas tiek veikts Eiropas uh, valstīm, kas ir ārpus uh, Eiropas Savienības un ārkārt KLP valstīs bieži vien šis risks ir ļoti liels garantiju fondu papildina tātad 9% apmērā no EIB saistībām, bet nu, te ir citādāk, tātad 9% no visām šīm saistībām. Te mēs sakām, ka fondā ir jāparedz 50% no visas piešķirtās garantijas. Atgādinu, tas ir pamatoti tad, ja EIB uzņems vairāk risku. Un, ja ir tiešām viena iespēja no divām, kā tad, tad garantīti izmantot. Pievērš uzmanību, ka šī garanta ir jāizveido progresīvi. Pamazām pie, 50% jums ir jānonāk uh, pamazām, kad EIB izmanto FC, jo pamazām tiek piešķirti aizdevumi. Uh, nav nepieciešams šos 50% jau mobilizēt šogad, jo EIB šogad nu, neizmanto 16 miljārdu garantiju. Tātad pakāpeniski, ka EIB piešķirot aizdevums ir jāizveido garantija fonda, jāizveido šis garantija fonds. Kā atrast šos 50%, kā piesaistīt šo finansējumu, protams, ka tas ir sarežģīts jautājums. Šeit es runāju pilnīgi brīvi, Tas, protams, rada jautājumus, kā tas notiks. No vienas puses meklēsim naudu Connecting Europe Facility, no otras puses sāpārsnī 2020. Tas ir Vām Rentas kundzes uzdotais jautājums, kas ir absolūti pamatots. Ko par to domā komisija? Komisija sāka Ja tā vietā, lai mēs izmantotu šo budžeta naudu kā subsīdijas, mēs to iepludinām FC, tad tur ir šis svīras efekts. Varbūt, nu, tas nevienmēr būs no 1 līdz 15, nu, tas ir jāapsaka skaidri, bet, nu, varbūt tas būs no 1 līdz 10, taču ideja ir teikt, ka tātad nevis subsidēsim, bet ar šo naudu finansēsim vairāk ar FC, ar šo svīru. Varu, varam finansēt vairāk Tātad mēs redzam ideju. Tāpat laikā ir citi jautājumi, kas var rasties šajā procesā. Priekšsētājs saka, ka vajadzētu izteikties īsi. Labi, nu tad par citiem jautājumiem es nerunāšu. Tomēr tas ir viens no svarīgākajiem debašu punktiem, elementiem. Nebūs jau vien un tie paši uh, ieguvēji, piemēram, pētī, pētniecība apvārsnes 2020. Protams, ka EIB ir pieredze. Uh, ar Risk Sharing Financing uh, Facility, bet EIB ir finansējusi uzņēmumus, kas nodarbojās ar uh, pētniecību, kuras mērķis bija pēc iespējas ātrāk radīt komerciālo rentabilitāti. Līdz ar to arī privātais sektors bija ieinteresēts finansēt šādu uh, pētniecību, bet būs mazāk līdzekļu, lai varētu finansēt fundamentālo pētniecību, kas paņem ilgāku laiku. Otrs jautājums par Connecting Europe Facility, un šeit es negribu aizskriet priekšā notikumiem, bet dažas investīcijas transporta jomā, kur ir nepieciešams tiešās subsīdijas, tiešais atbalsts. Jūs to visu nevarat finansēt no uh, šīs uh, svīru sistēmas un piesaistīt privāto finansējumu. Ir jāparedz pietiekami daudz iespēju vairākiem projektiem, kur visi atzīst, ka tie ir prioritāri, jo īpaši dzelzceļjomā, lai būtu arī šeit paredzēt subsīdiju iespējas. Paldies, paldies. Pēnīgs kungs. Thank you. Uh... Lielas paldies! Pirmām kārtām gribu pievērsties šim gāzes uzkrāšanas iespējām pazemē. Saskaņā ar vidas aģentūras zināšanām, tad cik saprotam, pie tā šobrīd nav veikts nekāds nopietnas darbs. Es pat um, drīzāk teiktu, ka šobrīd um, es ļoti agnostiski par to izturamies. Bet, nu, katrā ziņā individuāls projekts komentēt nevēlos, tad tiem neesmu tik labi pazīst, iepazinies. Bet, protams, ka Eiropā ir zināms procedūras un principi, kurus izmanto politikas izstrādātāji. Tos paredz Lisabons līgums, piemēram, piesardzības princips. Uh, un vidas ietekmes novērtējumu nepieciešamības princips. Tas, ko varu gan teikt, ir, ka šī gada otrajā pusē grasamies organizēt pasākumu kopā ar Zinātnisko komiteju. Tas būs seminārs, kur esam nosaukuši konkurēt spējoši pieteikumi attiecībā uz pazemes telpu, un tur mēs pievērsīsimies regulējumam, kas uz to attiecas. Ja runājam par to, kā pārliecināties, lai piektā punkta otrais apakšpunkts atbilstīgi tiktu ievarots, tas šķiet, šis jautājums nāc no Karaskunga. kunga lai novestu pie vēliem rezultātiem, tad, tad arī, kā uz zināšanām balstīta aģentūra un kā tās pārstāvs var pievērsties jūsu piemēriem. Jūs runājāt par eh, enerģijas ražošanas ehm, struktūru, kas darbojas ar oglēm, ja skatāmies uz 23 un 50. gada perspektīvām, tad tiešām, ja jūs vēlaties veikt investīcijas pašreizējās uz oglēm balstītās sistēmas eh, efektivitātes uzlabošanu, zinot, ka ir zinām ierobežumi, ja tomēr vēlaties investīt kaut kādā tādā pārējas eh, sistēmā, pāriet uz jauniem enerģijas avotiem, es domāju, tie ir tie reālākie kriteriji, kas būtu jāizmanto, ja runājam par jūsu minēto mobilitātes piemēru, tad kopš 90. gada transporta sektorā ir eh, 20% emisiju pieaugums. Eh, vienīgais sektors, kur tas ir pieaudzis. Un taču mērķis ir samazināt kopumā šīs emisijas līdz pa 60%, tad atkal, kur būs investīcijas efektivitātes uzlabošanā pašreizējā mobilitātes sistēmā, ja tomēr labāk veikt investīcijas nākotnē, tā lai ņemtu vērā šo uz zemu oglu pamatotās ekonomikas izveidas. Domāju, tieši šeit ir šīs revolucionārās attīstības iespējas iekļauts, un tā virzienā mums būtu arī jāiet. Uh, Tālāk īsi pievēršoties jautājumiem par šīm jaunajām darba vietām un nodarbinātību. Vai tas ir kaut kas pilnīgi jauns, kā tas sasaistās ar pašreizējo pārstruktūrēšanu ekonomikas jomā atsevišķās eh, vietās? Nu, ja runājam par makroekonomiku, uh, un par tādu makro sabiedrības dimensiju šādām investīcijām, kas, protams, ir šīs uzklausīšanas pamatelementi, uh, tad vienmēr jāpēta neto ietekme Un mēs zinām, tam ir pavisam būtiski normāli pierādījumu, ka, ja vēlamies iet šai manis norādītajā virzienā, jau vērojama pozitīva neto ietekme. Nu, tas, protams, tā neatiec uz pilnīgi ikvienu uzņēmumu Eiropā. Nav tā, ka pilnīgi visi, visi, ikviens būs ieguvējis. Skatāmies kaut vai uz daudzajām pilsētām Eiropā, kur joprojām ir tādas ielas. Uh, kur, piemēram, nosaukumi ir nu, saistīti vēl ar tiem laikiem, kad vēl tikai ar ratiem notika pārvietošanās, un šāda nu, veida nozēs, protams, ir izzudušas. Tas nenozīmē, ka mēs nesakojam progresa aicinājumam, un nu, tāda radoša varbūt um, iznīcība var skārt atsevišķas nozars, bet tā ir sabiedrība, kas pati mainīs šo fokusu un pievērsīsies jaunām nozarēm, tādējādi radot jaunas darba lietas, un būs arī tāda pārējais posma ietekme, kas varētu radīt zināmas sociālu aspektu pasliktināšanos un tā tālāk, bet domāju, ka Eiropa kopumā tomēr spēj ar to visu tikt galā. Paldies! To... Nu, tagad došu budžeta komitejas eh, vadītājiem vārdu. Lūdzu. Paldies, Roberto. Tādējādi esam noslēguši pirmo sesiju. Nē? Turpinām? Alors, monsieur, monsieur Abad. Abed kungam vēl vārds. S'il vous plaît, pour la conclusion. Jau secinājumiem daži vārdi. Pavisam īsti pieci komentāri. Daudz, kas jau te izskanēja no kolēģa puses. Nu, pirmkārt par, par lūko. Uzsvēršu to, ka FC ir tikai viens no trim Junkara plānpīlāriem. Un nevajadzētu pārlieku aizjauties ar šo pīlāru, jo tas pat nav pats svarīgākais. Jādomā par plānu kopumā, jo abi pārējie pīlāri ir svarīgāki par FC. Turklāt par šo sfīras efektu, par ko atkal nakal šeit kolēģi taujā, ir runa par 15 uh, punktu efektu tātadiem no FC investīcijām sākumā līdz pat uh, privātu investīciju kopējiem apjomam. Nu, rekomendācija gan patiesībā tāda, ka FC investīcijas, kas ir 21 miljards, EIB aptuveni 63 eh, miljonus papildus investīcijās atradīs. Tā kā šīs te, mm, tas, lūk, ir šis te multiplikatora efekts, eh, trīskāršs efekts. EIB investīcijas piesaistīs eh, privāti investīcijas, un šeit multiplikatora faktors būs 5. Tā kā kopā sanāk 15, un uz papīra viss izskatās tīri labi. Tālāk FC izveide. Un sēko citu valstu paraugpraksē. praksē runā pieminēju, ka eh, TIFI, tātad eh, iniciatīva ASV ir eh, ilgāk laiku spēkā un investīcija tirgi tur attīstās un no tā mums jāmācās. Un šī viena iespējama mācība. Ceturkārt. Jā, tiesa, mēs nevaram to apstākli, ka kāds projekts ir izkāsies, obligāti piesaistīt šī projekta finansējuma avotam. Nu, šeit nav šādas tiešas korelācijas. Nu, nu, nu, Katrā ziņā mums tā trūkst datu, kas par to liecinātu. Un pēdējo komentāru sniegšu spāņu valodā, jo kolēģi to arī vaicāja spāniski. Tātad, protams, ir tādas valstis, Spānija cits starpā un arī cits tiem Eiropas valstis, kur uh, MVU vidējais izmērs ir krietni lielāks, par, mazāks respektīvi par, par vācu kompānijām. Vācijā um, vidēji apmēra MVU jau pie mums būtu liela uzņēmuma. Un produktivitātes uh, rādītāji arī atšķirs. Un, līdz ar, un arī piekļuvu finansējumam ir atšķirīga, jo sevišķi garantijām. Stāvoklis ir daudz labāks tajos valstīs, kur um, kompāniju vides, sacīsim, ir, ir citāda, kur, kur eh, uzņēmumi ir eh, cita izmēra un tā. Par Bāzeli 3 runājot, ja ar MVU riska svētie faktori, tātad jo augstāk šie, šie riska faktori, jo līdz ar to bankas mazāk vēlās dot finansējumu, protams. Neaizmirsīsim, ka Junker plāns pārēdz ar riska kapitālu citu starpā. Un nu, riska kapitāls ir um, finansējuma avots, kas nenāk no, no bankām, uh, nu, vismaz no valsts bankām un tā. Un tas ir viens no Spānijas tautsainicības sāpju bērniem. Tā kā jā, tas būs noteikti jārisina, sevišķi tās valstīs kompānija apmērs, apmērs uh, ir maciņš. Paldies, Valenkungs. Trīs komentāri no manas puses, saka Holanda kungs. Pirmkārt, Fabio de Māzī to pieminēja, kā arī vēl kāds kolēģis. Tātad, ka investīciju banku kredīti nav daļa no dalībvalstu parādiem. Kāpēc tā netiek pieskatīta parādiem? Fabio sacīja, kā tad dalībvalstu tātad uh, fonds varētu izņemt no Maastrichtas kritērijiem. Fabio, te nav runa par dalībvalstu līdzakļiem, bet fondiem. Uh, EIB tātad um, kredīti nav dalībvalstu kredīti vai parādi, un līdz ar to tie neatspoguļas dalībvalstu bilancē kā parāds. Ja tā būtu, nu tad tā būtu dubulta atbildība. Banka pati atbilst, atbild par saviem uh, tātad uh, aktīviem, un tad līdz to tā, tas nav dalībvalstu parāds, pat ja dalībvalstīm tas ir aizdots. Un uh, vēlos atgādināt par nākotnē decembrī, es varbūt konkrēto neuzsveru, bet uh, augstākā ranga konsultanti, kas konsultē arī uh, komisārs, nezināja, ka lūk šāda situācija ar parādiem. Un Vācijā Šoibas kungs uh, ir uh, parāda apsēsts. Tātad šis te šuld vācu valodā, gan arī hondiešu valodā nozīmē gan parāds, gan vaina. Nu, tāda lūk sakatība. Un savukārt pret, pretējais parādam ir kredīts, ka kredo, es ticu tātad, un tāpēc dod jums, jums uh, aizdevumu. Un tikai pateicoties kredītiem, jā, ir radies modernais kapitālisms. Nu, tālūk. Un pavisam īsi vēl trešais komentārs. Riska investīcijas laimīgā kārtā ob obligāti nepieciešams nav. Kādēļ, kur to ņemties, jo galu beigās būs tādā sektora, bet viena no Žaka Telora plāna um, pozitīvām pusēm bija, un es viņu biju viņa konsultants, bija tāda, ka jānapajās saprot, ka vienotā Eiropas akta uzstādījums bija gan stekmēt vienoto tirgu, gan ekonomikas un sociālā kohēzija. Un atlapšanās eh, situācijā, kur privāta sektora trūkst pārliecības, eh, nu, mums jābalstās uz sociālām investīcijām, uz eh, izglītību, uz veselību, uz pilsētvidi. Nu, tur ir investīcijas ārkārtīgi nepieciešams, un tās visas sekmēs pieprasījuma augšana no privāta sektora puses. Viņš galu beigās slim, slimnīcām vajadzības un tā tālāk, un tas viss atstāja ietekmi uz, uh, uz valsts sektoru un nesakmē privāta sektora uh, atlapšanu. Un Katrīna, atsaucoties uz jūsu atziņumu, es aicinu jūs uh, darīt lūko, nevajadzējiet tikai jautājumus komisijai. Nepaudiet tikai savas bāžas vai, vai neapmierinātību. Uzsvērt to, ka šajā priekšlikumā nav konkrētu līdzekļu, konkrētas naudas Savukārt EIB eh, e un investīcija fondā ir šis investīcijas, šis investīcijas un papildus nav. Un otrkārt, nav nepieciešami jauni kriteriji. Labi, var spēlēties ar eksistējušiem kriterijiem, bet eh, Amsterdamas speciālas rīcības eh, tātad kriteriji, kas vērst uz jaunas lajām tehnoloģijām, MVU, veselību, izglītību, tur jau pietiekami plaši šie kriteriji. Vispēcot, pēc Amsterdamas īpašās rīcības programmas pieņemšanas, ko pozitīvi vērtējam. Um, Un to sagatavoja Guterres kungs, bet to pozitīvi vērtēja EIB. EIB četkāršoja savas investīcijas kopš 97. gada, tātad līdz desmit gadu laikā, līdz 2007. gadam, šo, šo programmu palīdzību investīcija apjoms četkāršojas. Un tas viss palīdzēja tātad reģionu, konverģencijai un kohēzijai. Tātad jau pastāv pietiekami efektīvi instrumenti un nav nepieciešams izdomāt jaunus. Lūk, tā kā Nevajadzētu jau komisijai papildus jautājumus par šo fondu, kur, kurš negūs panākums, ka, kuram būs nepieciešama vesela mūžība, lai uzsākt darbu. Un debats par šo fondu mums liek kā priekšā reālām uh, diskusijām par to, to, kā labāk izmantot tos instrumentus, kurus Dolakungs izdomāja pirms 20 gadiem. Es pateicos mūsu četriem viesiem par eh, to, ka viņam sniedz savu vīziju analīzi. Paldies visiem. Aicinu. Tā kā tagad mēs pāriesim uz otru mūsu uh, uzklausīšanas eh, daļu, aicinu Holmu Kelleri un Matju Grošu mums pievienoties šeit uh, tribīnē. Thank you. Thank you. cette seconde session est consacrée. Otrā uzklausīšanas daļa ir veltīta praktiskai piemērošanai un privāti investīcijām. Desmit minūtes atvēlu uh, Kellera kungam, kurš ir Kenup fonda priekšsēdētājs. Lūdzu, Keller kungs. Very good. Thank you very much um, for giving us the opportunity. Paldies, Lēs, par šo iespēju jūs uzrunāt šodien. privāto investīciju kopiena. Nu, tā nebūtu netrūkst eh, līdzekļu, un uh, tur vērojam pietiekami spēcīgu apetīti um, sarūpēt uh, stabilu Eiropu, un mēs to reizēm aizmirstam. Diemžēl mm, bieži vien investīciju iespējas um, figurē disfunkcionālos um, tirgos, kur, pietrūks, kur trūkst iniciatīva un uh, kur ir novecojis regulējums, lai piesaistītu privātās investīcijas. Ir nepieciešams uh, platformas, kas ir vērstas konkrētām nozarēm, kur ir iesaistīti investori, pētnieki, regulatori un, kas līdz šim vēl nav izskanējis, uh, pilsoniskā sabiedrība. Un nu, ļaujiet man um, tāpēc pēc solīt tālāk un uh, iepazīstināt jūs ar Kenap, ar Kenap fondu, kas ir viena no šādām platformām, kas jau strādā pie daudziem no aspektiem, kas ir atrunāti Junkera plānā kas attiecīgi tiek plānot. Nu, ko tad esam paveikuši? Esam identificējuši ļoti specifiskas iespējas investīciju tirgu, proti iespējas, kas uh, uh pavarās demografisko izmaiņu sakarā. Demografiskās izmaiņas uh, um, atstāja ietekmi, protams, uz veselības aprūpas tirgiem, piemēram, nu, konkrēti uz uh, investīciju iespējām kas pat labi tiek aktīvi izmantotas ASV un Ķīnā, bet, diemžēl, Eiropā pagaidām izpaliek. Divu gadu gaitā, un šis process gan vēl turpinās, tātad Junkar plāns, tātad tika apspriest arī ar mūsu fondu. Mēs sasnāmies vairāk kā 60 nozarēm un konstatējām, ka ir sešas konkrētas iespējas, kur Eiropa varētu potenciāli būt vadošais spēlētājs globālajā tirgu. Te nav runa par, par eh, tā teikt, eh, cīšanos pakaļ, bet drīzāk uz, par to, lai uzņemtos vadošo lomu. Un šīs jomas tā tad ir, tā tad ir vakcīnas eh, pieaugušajiem, kur Eiropa daudz gadus ir bijusi vadošajā lomā, un tagad vairs nav. Otkārt, pers, personalizēta medicīna. Tātad veselības aprūpe, kas vēstos konkrētām vērtībām, proti, lai radītu vērtību pacientiem neatkarīgi risinājumi, kā arī aprūpes eh, modernizācija. Nu, lūk, eh, šīs ir sešas jomas, kurās, eh, ja mēs būtiski mainīsim pastāvošo modus operandi, tātad šīs sešas jomas var kļūt par tām, kur Eiropa būs vadošajās pozīcijās pavisam tuvākajā nākotnē. Tālāk, kādēļ tad vēl neesam šajā vadošajā pozīcijā? Un atbildi ir diezgan vienkārši. Nu, sensitīva sistēma nav īsti adekvāta, jo sevišķi lūk šajās manas pieminētajās jomās, nu, prasta izsakoties. Eh, ir inteliģenti cilvēki brīnišķīgās organizācijās sistemātiski pieņem eh, muļķīgus lēmumus. Un eh, tas ir skaidrs priekšnoteikums tam, lai investīcijas īsti nenostrādātu, lai tās nekalpotu saviem mēķiem. Nu, un beigās, beig, beigās nonākam situācijā, kurā ir jomas, eh, kurās ir globāli ļoti tātad, liels eh, masīvas investīcijas, bet, bet Eiropā trūkst jaunu kompāniju šajās jomās, trūkst MVU uzņēmumu, tātad eh, pasākumu, kas balstītos tieši uz uzņēmē darbību. Uh, kas varētu potenciāli kļūt par nākamajiem Microsoft, Intel vai, vai Facebookiem vai nu kādām citām globālām kompānijām. Nu, atkal vienkārši šot izsakoties, mēs runājam par šīm konkrētām nozarēm. Nu, nav nekāda iniciatīva, lai tās kļūtu par uh, vadošajām uh, nozarēm Eiropā. Tā tiek uzskatīts, ka savā ziņā tas varētu būt neētiski. Nu, un uh, līdz ar to mēs uh, izveidojam partnerkonsorciju, un tas jau ir noticis, šī organizācija izveidot, nu, domājam, kopējiem spēkiem, tad mēģināsim kopā ar cilvēkiem, kas parasti nesēž pie viena gada, mēģināsim izmantot šo iespēju un skatīties, kā to efektīvi realizēt. Mums ir nepieciešams, lai dalībvalsts uzņemtos noteiktu atbildību. Šajā gadījumā Malta un Horvātija Tāpat arī Pasaules veselības organizācija atbalstīja šo projektu. Kopā mēs skatāmies, nu kā mēs varam uzņemties tādu atbildību lai aktualizētu sākumā ar atbalstu līmenī eh, nepieciešamo regulējumu šajās jomās. Un tad šajās konkrētajās sešās jomās mēs eh, savādām kopā svarīgākos eh, pasaules, tā teikt, spēlētājus, partnerus, lai sakmētu investīciju sistēmu, uzlabotu šo sistēmu un lai izveidotu projektu un investīciju mehānismu. Tas, protams, strādās tikai tad, ja pilsētiskā sabiedrība aktīvi tajā piedalīsies. Jūs pieņemiet eh, adekvātus tiesību aktus, bet jūs tos pieņemiet tikai tad, ja attiecīgās organizētās pilsoniskās sabiedrības eh, daļas to atbalstīs. Jo investīciju, investīciju klimata nedrošība, nu, piemēram, eh, vakcīnas un um, masal, masaliņu vakcīnas, vakcīnas tagad, nu, trūkst tāpma investīciju, un tad tas pārvērš tālāk par uh, attiecīgi sabiedriska problēma un, un turpmāk investīciju mazinājumu. Mūsu izveidotā sistēma patiesībā diezgan vienkārša. Sistēmas mērķis ir uh, panākt to, ka valsts finansējums relatīvi neliels, bet spīrs faktors ir uh, augsts. Pirmkārt, lai piesaistītu privātās investīcijas, Nokārt, lai izmantot sinerģijas efektu ar citiem pasaušiem projektiem, kur arī tiek piemērots valsts un privātā sektora līdzfinansējuma modelis. Un nu, otrkārt, tas tiek veidots kā tāds atsevišķs uh, neatkarīgs fonds, kā, kā uzņēmē darbības uh, teikt, modelis, uh, kuram nav nepieciešams subsīdijas. Tā kā mēs esam uzņēmums pats par sevi neatkarīgs uzņēmums, kuram būtu nepieciešams aizdevums, un kā teiksim jūsu aizdevums, mēs atmaksāsim šo aizdevumu Un spēsim veikt pastāvīgas investīcijas šajās Eiropā tik svarīgā, svarīgajās inovatīvajās jomās. Nu, kas tad reāli ir nepieciešams? Ir nepieciešams uh, trīs lietas. Un, nu, pirmkārt, ir nepieciešama tāda lēmuma pieņemšanas sistēma, kur būtu pilnīgi neatkarīga no uh, no dažādu reģionālo vai, vai, vai nostru interesu tātad, eh, pārstāvniecības, kurā tātad eh, nepa, netiek pārstāvētas nekādas konkrētas uh, eh, sautīgas intereses. Otkārt, ir nepieciešams uh, tāds fonda pārvaldības modelis, kas nodrošina um, ienākums. Un ka mēs atrodam šo svīras efektu sadarbībā ar iespējamiem partneriem. Un treškārt, instrumentiem, mūsu sistēmām, jābūt tādiem, kas ir dalībvalstu rīcībā. Mūsu sistēmā piedalās jau 22 dalībvalstis, un te nav runa par lielām vai mazām dalībvalstīm, nav runa par fondu pārnesti. Nē, te ir runa par uh, to, kā veidot papildus vērtību Eiropai, izmantojot nelielo dalībvalstu rocību, lai piesaistītu būtisko privāto kapitālu, kas pat labāk, diemžēl, aizplūst uh, citviet. Nu, nu, uh, ka tieši ar to sastās šī mūsu platforma, konkrēts nozares platforma, un mēs tiešām aicinātu parlamentu domāt par to, ka, ja es pieņemu konkrētas lēmumus, jums jādomā par, par nozares īpatnībām, rūpīgi jāatlasa um, um, iespējas un, un uh, funkcijas, kuras varētu tad uh, realizēt. Paldies! Merci, monsieur Keller. La... Paldies. Matjū Grošs. Vārds jums. Grošs kungs, kurš ir um, eksperts privātā sektora lomā un kur ir iecēlusi arī Eiropas komisija kā uh, tentī koordinātoru. Un ir speciālists transporta jomā, lūdzu. Uh, merci, monsieur le président. Donc, uh... Paldies! Neesmu īsti no privātā sektora, esmu daudz arī strādājis valsts sektorā, parlamentā, arī šeit jau strādāju vairāk kā 20 gadus. Šodien es vēlos norādīt, kā šis fonds, kurš pastāv, kā viņi darbojas un kāda bija šī izaicinājuma šajā fondā. Uh, un kādas tagad ir nākotnes perspektīvas, ņemot mm, pār Eiropas kontekstā un arī Connecting Your Facility kontekstā. Tātad ir pieprasījums un transporta sektora, no otras puses attīstās arī C, palielinās CO2, tātad tas jau tika norādīts, un transports ir vienīgā nozare, ir jāuzsver tas arī pat salīdzinot ar rūpniecību, kur arī CO2 patēriņš ir uh, palielinājies. Mēs esam sev noteikuši arī šai sakarā ļoti skaidru mērķi 20. gadam. Nākamais slaids, mēs redzam, kā attīstās pieprasījums vairāk nekā 50% pasažieru pārvedāšanas jomā, vairāk 10% arī preču pārvedāšanas jomā, taču arī mēs redzam, cik ļoti atpaliek investīciju attīstība. Uh, Mēs šeit salīdzinām arī to, kā attīstās Eirozona ASV investīciju jomā. Rītdien šeit Briselē arī tiks prezentēts pētījums par infrastruktūrām, investīcijām dzelzceļu jomā, jo tagad var norādīt, ka pat tādās valstīs kā Vācijā ik gadu nepietiek 300 miljonu. Francijai 400 miljonu pietrūks šajā dzelzceļa nozarē. Ir nepieciešams investīcijas gan attiecībā uz apkopi, gan uz tiešiem investīcijām. Nākamais izaicinājums kā mēs to tad, tad saucam arī, kā tiek dažādi izmantot dažādi transporta veidi, tā tad Uh, preces, uh, pasažieru transports un arī jūras transports. Arī uz ceļa tātad 80% uh, ir šīs arī transporta veidu pārdala, un nu, tas arī viss ir mūsu projektā. Tālāk Eiropas pieeja nākamais attēls, šeit runa par Transeiropas. Um, projekts. Tas ir globāls projekts, kam piesaistīts arī efektīvs finanšu instruments. Runājot par finanšu līdzekļiem, tātad ir trīskārt, trīskārt vairāk uh, fondu nekā līdz šim. Esam arī koncentrējušies uz prioritātēm. Tas ir ļoti skaidri atrunāts, tās redzams nākamajā attēlā, lai radītu Eiropas transporta telpu. Uh, esam noteikuši deviņus pamatu koridorus, daudz modāli un tagad arī eh, sagatavojam investīcijas. Instrumenti jūs jau zināt, kādi tie ir. Eh, Connecting Your Facility 26,3 miljārdi ar 11,4 miljārdiem, eh, kas nāk un tiek paredzēt kohezijas fondam. Prioritātes finansējuma jomā, sagatavošanas jomā. Tātad tās ir daž, daž pārobežu transports, sastrēgumi, tad arī pāreja no uh, ceļa uz dzelzceļu, iekšējiem ūdens transportiem un tā tālāk, tā joprojām esam definējuši dažādas kritērijus, kas pašlaik eh, padara ļoti sarežģītu Eiropas transporta telpa izveidi. Eiropas atbildi divos regulās 13, 16, 13, 15, 13, 16, jūs redzat līdzfinansējumu un eh, varat redzēt nākamajā attēlā līdzfinansējumu kā tiek izmantot šis līdzfinansējums. Jūs redzēsiet, ka vidēji līdzfinansējums ir 20 eh, līdz 40 procenti nekohezijas valstīs un eh, līdz uh, eh, 86% līdzfinansējums ir kohēzijas valstīs. Tas nozīmē, ka šī nauda, kas nāks no Connecting Europe Facility, šī nauda ir nepieciešama, lai finansētu atsevišķus projektus, prioritātes, kādas ir attiecībā uz projektiem. Nākamajā attēlā mēs labi definējam saikni no nu vienas puses finanšu līdzekļi un prioritātes, kādas esam noteikuši transporta jomā. Tas ir redzams daudzgadu programmu plānā un tas ir redzams igadējā darba plānā, ko esam darījuši līdz šim. Uh, pašlaik, tātad līdz 14. gada beigām, esam izpētījuši koridor, koridorus, izstrādājuši darba un svarīgo projektu investīciju plānus. Paralēli komisija ir arī jau organizēja um, konkursu projektiem, tātad konkurss noslēdzies februāra beigās. Tagad jau var norādīt attiecībā šo pirmo projektu konkursu norādīšu, cik eh, tad naudas arī tika paredzēts 15. gadam, 15. gadā izvērtēsim projektu katrā koridorā, katrā dalība valstī, prioritātes investīcijas. Un arī tad 2017. Eh, gadā eh, pārskats. Un tagad nāk tam visam par, vī, par vīrusu investīciju fonds, nākamais attēls, un tad ar Connecting Europe Facility 8 miljardi tiešais finansējums, ir redzēt arī kāda ir ietekme. Connecting Europe Facility ar jauno investīcijas plānu, tātad CEF 3,3 miljārdi transporta jomā no 2015. līdz 2018. gadam 2 miljārdi, 7 um, eiro. Minēju tātad svarīgākos pāntus, kas attiecas tieši uz sastrēgumiem, un tad, kas attiec uz finansējumu alternatīvajām, uh, alternatīvajām enerģijām, un arī šis uh, interoperabilitāte vai šis uh, Uh, šī uh, sadarbspēja. Tad runājot par CEF. Situācija būs sekojoša. Ja mēs nu, atņemam šos 2,7 miljārdus transporta jomā, pirmais konkurs, tātad, kas jau tika organizēts, ko jau minēju, konkurs, kur no nu viens puses finansē dalība valstis, 8 miljārdi, kohēzijas fonds 4 miljārdi, tad uh, šīs konkurss līdz šim ir radījis, bet nu, tas vēl nav galīgs. Rezultāts 12 miljārdi. Tad ir, tagad ir subsīdijas atbalsts 36 miljardu projektiem. Tas norāda, ka koridora projekti ļoti interesants risinājums, bet tad, tad globālais skaitlis varētu būt 100 miljardi. Šajā kontekstā tad šis vīras efekts ir apmēram nu, trešdaļa no visa, un pie tā vēl atgriezīšos. Tad arī vēl varu jūs informēt par projektu analīzi, projekti, kas tika iesniegti uh, šim jaunajam fondam, projektu izvērtēšana pavisam ātri. arī vēl varbūt analīze nav veikta pilnīgi optimālos apstākļos, nav pietiekam personāla. 127 miljardu projekti un vairāk nekā puse ir tieši eh, dze, um, ceļu transporta jomā. Pārējie projekti ir tieši dzelzceļu jomā, tie nav tieši infrastruktūras, bet dzelzceļu savienošanas jomā. Uh, varat salīdzināt ar prioritātēm. Tad arī veicām analīzi par trūkumiem, kāds esam identificējuši iepriekš investīciju sākarā. Un te ir arī secinājumi, ar ko nāca klajā koordinēto darba grupa, kā dēļ ir problēmas ar finansējumu transporta jomā. No vienas puses, protams, ir uh, tehniska rakstura problēmas, otrkārt arī skaidrojumi, kas ir jāsniedz attiecībā uz valsts atbalstu. Uh, Tālāk valsts privātās partnerības statistika, runājām arī par risku, bāzā divi, par dažu banku attieksmi šajā kontekstā un problēma ar izvērtēm. Noslēgumā varu teikt sekojošo priekšsēdētāju. Vispirms tātad mēs uzskatām, ka ilgtspējīga transporta telpas izveide prasa vidēji 30% tiešo investīciju, un arī pirmais organizētais konkurss uz to norāda. 12 miljārdi projektiem, bet ir 36 miljārdi tiek prasīti, un kopumā investīcijas tātad būs apmēram 7, uh, eh, būs 100 miljārdi. Uh, Tādējādi es domāju, jā, ka mēs varam nonākt pie šiem 30%. Tālāk arī projekta izvērtēšana, cik tas ir sarežģīti, ir jāizvērtē projekti katru koridoru, um, skatot atsevišķi. Nacionālā līmenī, jā, ir uh, vairāk koncentrācija uz vienu projektu, bet uh, tiek ignorēts pārobežu uh, aspekts. Taču nec tie, kas finansē šos projektus, nec kas attīsta, viņi neizvēlas šo koridoru pieeju, un tā ir tā uh, lieta, kas ir jādara. Tālāk sociāla-ekonomiskā ietekme, te arī, jo mēs to varam nošķirt no finanšu ietekmes, investīcijas, kas tiek veiktas dzelzceļa jomā, iekšējās uh, kuģošanas jomā, tās ir investīcijas, kur ek ekonomiski, sociālai ietekmē lielāka, eh, lielāks svars nekā finanšu ietekmē par CO2, tātad transports eh, palielinājis CO2, līdz ar to arī ir nepieciešams šīs investīcijas un Tālāk secinājumu par līdzfinansējumu mēs konstatējam, ka pat koheizijas valstīs, kur uh, 15-20% ir līdzfinansējums, tad bieži vien e, budžeta deficīts rada problēmas šāda veida finansējuma kontekstā. Viss šīs debātes, kādas arī bija par šīm izmaksām, lai varētu nodrošināt arī sadarbību ar privāto nozari. Uh, Bet bieži vien vienkārši šīs izmaksas tiek sektas arī no uh, maksām uz ceļiem. Tas nozīmē, ka ir sadarbība ar uh, šo privāto sektoru. Un pēdējā lieta. Mēs vēlamies ar katru koridoru arī mazināt reģion, katra reģiona sociāla ekonomiskas attīstības trūkumu. Vēlamies, lai arī sociāla ekonomiskā atšķirības ar reģioniem mazinātos nevajadzētu, mēs negribam teikt, ka mēs tikai aizdodam naudu bagātajiem. Tāda ir mūsu pieeja. Un uz šī pamata es domāju, ka varam veikt labu analīzi par to, kā tiek izmantot struktūrālai fondi. Es uzskatu, ka priekšlikumi, kas nāk klajā uh, investīciju fonda kontekstā, ļoti labi priekšlikumi. Protams, vēl būs jāveic pielāgošana, lai. Uh, nenodarbotos tikai finansiālām investīcijām, bet nodarbotos ar politiku. Nu, to mēs mēģinam arī darīt. Paldies, Groškungs, paldies par šo ļoti izsmaļošo prezentāciju. Nu, ko, dāmas un kungi, var... Būman kungs, lūdzu. Après les rapporteurs. Pēc referentiem arī mūsu divi uh, bijis atbildēs, un tad arī uh, Pārējie vēlreiz izteikties, katram būs pusotra minūte. Sirsnīgs paldies abiem runātājiem. Sākšu ar Kellerkungu. Kellerkungs, jūsu ideja, proti, ir, ka ir vispār iespēja, ka inteliģents cilvēki inteliģentos apstākļos sistemātiski pieņem muļķīgus lēmumus. Nu, ļoti fascinējoša ideja patiesībā. Es atļaujos to piefiksēt savā, tā teikt, citātu grāmatiņā, ja? Un, nu, atkārt jautājums, kā tad to mainīt? Nu, nē, jums bija arī savas idejas, savas ierosmes šai sakarā, bet katrā ziņā ir zināms problēmas ar to, kā jūsu piemēru tad, tad attiecināt, iedzīvināt šeit, šajā piemērā, ko mēs skatām šodien. Jūs pieminējāt neatkarīgu lēmumu pieņemšanas sistēmu. Nu, tik neatkarīgi jau tā šeit nemaz nav. Ja mēs skatāmies, kā tad eh, komisijas eh, priekšlikumā attiecībā uz investīcijas banka pieņemt lēmumu, Eiropas investīcija banka pagātnē arī skaidrs savā politikā uz, uzsvērts, ka viņa ir nu, nu savas intereses, piemēram, ja? Tas nozīmē, ka nu, parlaments uh, Uh, tur nevar iejaukties, un šis te trīskāršais A reitinga, um, piemēram, piemērs nu, ir viens no, nu, tādiem labiem piemēriem šeit. Un tāpat arī ar, ar um, komisiju, protams, um, mēs sadarbojamies, bet, nu, nav jau tur gal, galīgs neatkarības pieņemot lēmumus, un mums ir vienošanās arī ar tiem, kas, ar, kas atbild par, par uh, tātad budžeta izpildi, un tiem, kas pieņem investīciju lēmumus. Nu, un šeit nav, nav skaidrs, nu kā tad ja jūs iezīmē tādu, tādu skaistu bildi, tās, tās acīs, ka būtu jābūt politiskai vadībai attiecībā uz to, kā tiek um, veidotas uh, veidot investīciju struktūra. Bez tādiem case by case lēmumiem, jā, tur, tur skatoties konkrētām situācijām, nu mums nav šādas sistēmas. Varbūt tā, uh, tas ir mūsu likuma uh, pieņemšanas procesa iznākums un tā, bet pat labāk ir, protams, fantāzijas līmenī jūsu modelis ir interesants, bet nekas arī vairāk. Groškungs ir interesants materiāls no jūs jums. Nu, uzdošu konkrēti jautājumu. Tātad par. Um, vai uh, FC būtu savietojams ar uh, svaigākiem investīcijām, ko jūs pieminējāt? Un vai šāda finansējuma forma būtu dzīvotspējīga? Un, uh, no nu, jūs konkrētajos, um, no konkrētiem projektiem, kas var tikt finansēts no EFSI? Jo sevišķi jūs uh, pieminējāt, ka um, projektiem ir aptuveni 30% valsts uh, līdzfinansējums nepieciešams, lai tie būtu realistiski. Vai EFSI varētu kalpot šiem mēķiem? Vai um, jādomā par, par uh, Citām funkcijām nu, es uzskatu, ka šeit, zinām, nelīdzsvarotība vērojama. Līdz ar to es vēlētos pavaicāt, vai jums ir kāds idejas, kā šo nelīdzsvarotību, šo mismešu tā sacīt, eh, neutralizēt. Paldies! Paldies, Fernandes kungs. Presidente, eu queria saudar eh, ambas as eh, intervenções. Paldies, paldies arī abiem oratoriem par prezentācijām. Nu, šis prezentācijas tiešām ir noderīgas, eh, tās mums eh, palīdz eh, uztaustīt veidus, kā tad uzlabot FC izveidu darbību. Un pirmais jautājums abiem šīs dienas viestiem. Šī fonda ideja, pamat doma, protams, ir piesaistīt līdzekļus, kaut kādu noteiktu ienākumu sacīsim, nu nav skaidrs kā un cik. Un, uh, kam tiks eh, izmantot šī peļņa, šie, šie ieguvumi, nu, kādām programmām pietiks eh, sadalīti. Jā, nu mēs dzirdējām par to, ka tas var tikt izmantots garantijām, 60 miljardi eiro. Un ja tas strādās ar pēļņu, tad būtu tikai loģiski, ka šī pēļņa šie nākumi nonāktu atpakaļ budžetā, mūsu pašu budžetā lai eh, attiecīgi atstot tās pozīcijas, kuras tagad ir apceptas. Un nu, nokārt par eh, Connecting Europe instrumentu. Un nu, mēs zinām, kāds ir šī instrumenta mērķis. Tā, tas balstās uz papildinātības, eh, tas pēc papildinātības principu. Un šī projekta mērķis nav aizstāt kādas esošas iniciatīvas, bet ģenerēt ja privātās investīcijas. Tad ir zināms, zinām pārpratums šķiet. Šķiet daži ir tādi, kas, ir tādi, kas uzskata, ka privātās investīcijas te vai nāves grēks. Bet arī lieliem ilgspējīgiem projektiem tas ir nepieciešams. Šie projekti rada darba vietas, sakne ekonomisko un sociālo koheiziju. Tie projekti, kas atbilst Eiropas 2020 stratēģijai. Kā tad, vai vajadzētu šādas investīcijas sekmēt un kā? Es sevišķi kā tad EFSI atbildīs šim sastopējās papildinātības principam, jo sevišķi mums ir vērā investīcijas eh, Connecting Europe instrumentā un uh, tr Transtē. Paldies, Jero. Paldies par rādas kungam. Tālāk aicinu Keller kungu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Divas minūtes katram. Thank you very much. Um, if... Paldies. Um, sākšu ar Ulmanu kunga sacīto. Konkrēta rekomendācija būtu tāda, ka EIB varētu finansēt konkrētu nozaru platformas, platformas, kuras tad um, pašas varētu investēt um, tādā veidā, lai pārstruktūrētu iniciatīvas. Tas nav gluži tas pats, kas papildinātu privātās investīcijas, kurā lež risks. Uh, jo privātu investīciju jomā nevienam jau, atklāt sakot, valsts nauda īpaši nav nepieciešama. Līdzekļu privātajā nozarē vairāk nekā, nekā vajadzīgs. Valsts finansējums nāk par augstu cenu, un to ir ļoti grūti iekļaut kopējā investīciju struktūrā. Un ja eBay procesa um, kontekstā eBay rastu iespēju finansēt noteikts platformas, es varētu minēt vairākus prototipus, bet, bet nu, ir daudz tādu platformu, kas uh, stāvēt kopā globālos partnerus. Uh, kas tad savukārt veiktu tādas investīcijas, kas ļautu pārstruktūrēt iniciatīvas, un ar to tās nozares struktūras, kas pat labam pieklibo, uzlabotos. Ja, piemēram, par, par medicīnas jomu šīs struktūras tiešām krietni pieklibo, Nu, tāpat arī pilsoniskās sabiedrības tāds iesaistas deficīts ir vērojams, tas ir jānovērš, jo, jo pretējā gadījumā tas arī um, nesakmē investīciju drošību. Jo vakcīnās um, ehm, neinvestē tad, ja situācija ir nestabila. Nu, tik, tik vienkārši. Lūk, tā kā ņemot to vērā, pastāv reāls iespējas un nav nepieciešama ciešāka, sliktāka pārvaldība, ir nepieciešams tas, lai teiktu pieņemt lēmumu par, par konkrētu nozaru specifiskām platformām, un, un, un tas būtu garantijas, kas atmaksātos. Un tas man ehm, noved pie otra komentāra, ko es pieminēju, nu, protams, fondam jāstrādā ar peļņu. Un tādas arī būs. Vairums profesionāli pārvaldīt fondu arī strādā ar peļņu. Ja mēs to apšaubīsim, nu, tad mēs apšaubīsim mūsu vadības spējas un, protams, šī peļņa tālāk ir jāizmanto šī fonda struktūras turpmākai darbībai, uzlabošanai. Nu, tad nav nekā pārlieku sarežģīta, nav jau par jaunu jāizgudro divritenis reālā tirgo pastāv šie instrumenti, bet ir nepieciešams konkrēts struktūras, kā panākt, lai EIB un FC, lai iekpilnā veidā piedalās šajos procesos. Mm, paldies. Proverb, I don't think it's translatable. Monsieur Grosch, pour deux minutes. Oui, merci. Ja, ich werde auf Deutsch antworten, dann wird es leichter sein. Nā, es arī vēlos, ka atbildēšu, man tā būs vieglāk. Par jūsu jautājumu par tieši projektu finansējumu. Nu, te es varētu tā niansēt atbildēt. Lielākais izaicinājums transportā. Tātad um, ir tas, ka mums ir nepieciešams līdz 8% investīciju dzelzceļā, piemēram. Dzelzceļš uh, visās valstīs ir um, par maz apmaksāts un, un investīcijas. Uh, pamazām tām valstīm, tātad, kur, kur ir liela deficīta, pamazām ļaus to, to, to novērst. Tātad šī atdeva būs ļoti laba. Labs piemērs. Alternatīva energo resursa, piemēram, labs piemērs. Jā, veiksim investīcijas alternatīvos resursos, ostās, šosejās, kur pietrūkst infrastruktūras, tad Rīt, pateicoties eh, šai infrastruktūrai, pieaugs eh, arī alternatīvā energoresursu izmantošanai transporta jomā. Un tad mēs varam sagaidīt, ka nozara un eh, konkrēti sektori iesaistīsies. Un, lūk, tie ir tās iespējas rast partneru attiecības. Tā kā lielos investīciju projektos nē, bet šādās nelielākos investīciju projektos ir iespēja. Un, protams, jautājums, kāda, kāda mobilitātes forma būtu vēlama, un vai ir konkrēti instrumenti, kā šo politiku vadīt, vai, vai ir um, tātad konkrēti politiski instrumenti, kā atbalstīt šīs investīcijas. Tāds jautājums. Paldies. Un tagad vārds kolēģiem, kuri vēlējās izteikties. Vispirms Valikungs. Paldies. Īs jautājums. TNT koordinatoram Groškungam, ņemot vērā to, ka Junkera plāns arī paredz, ka daudzi fondi tiks pārņemti nesošiem instrumentiem uz uh, šo fondu. 700 miljoni tiks izņemti nesošiem instrumentiem. Tad, uh, nu, tad ņemot vērā arī to, ka ir maz investīciju infrastruktūrās, ņemot vērā, ka arī privātie nevēlas veikt investīcijas eh, šim, jū, šajā jomā, vai jums ir arī uh, eh, stratēģiska vīzija par to, no kāda instrumenta atteikties eh, šajā programmā? Paldies! Rikai kungs! Transporta komitejas referents, paldies priekšsēdētāji! Es izteikšos kā politiķis un nevis tehniskais speciālists. Jautājums Groškungam. Mm, tātad mēs nevaram pāriet no viena finanšu instrumenta uz otru, izmant, e, izmantojot pašu politiku tikai padarot to efektīvāku. Mēs mainām instrumentu, lai pāriet no vienas politikas uz citas, tā to paskaidro Maķo Grošs proti. Projekti, kurus atbalsta gan CEF un apvērsnes 2020, ir valsts politikas projekti, kur uh, ir visai maza vai nav vispār nekāda interese no privātajiem veikt investīcijas. Ir ārkārtīgi liels valsts finansējums. Pretējā gadījumā šie projekti nevarētu tikt īstenoti. Par to arī šeit parlamentā esam runājuši jau vairākus gadus lai šiem projektiem varētu piešķirt Eiropas pieminēto vērtību, lai uh, tie būtu atbilstīgi sociālai vīdes, ekonomiskai politikai un tā tālāk. Tas, ko izņemam no apārsnes 20 un no CEF, lai to ieliktu fondā un to cits starpā es atbalstu. Tātad mēs pār, paņemam naudu no vienas politikas, lai īstenotu citu politiku. Tā nebūs tā pati pētniecības un transporta politika. To ļoti labi arī paskaidroja mūsu abi viesi. Uh, FC, tad tas būs daudz citādāk nekā tas būtu bijis CFNā pārsnes 2020. Tas ir pirmais komentārs. Otrais komentārs, un man tas liekas vēl pārsteidzošāk. Jo tad mēs uh, uzliekam tos budžeta komitējās un uh, ekon komisijas uh, uh, pleciem. Proti iznīcināt savā ziņā šīs uh, politikas, pie kā esam tik daudz strādājuši. Tātad mēs atkal noliksim šo naudu uz plauktiņu, un tad komisija atnāks paņem šo naudiņu, nodarot kaitējumu budžetā. Uh, suverenitātei, budžeta institūcija suverenitātei. Tad mums uzspiež to, ka ir jāmaina politika un ka arī tagad ir jāmaina budžets. Man ir jautājums Groškungam. Ilgi viņš eh, bija parlamentārietis un viņš ļoti labi zina, kāda ir šie jautājumi. Vai mēs piemērosim to pašu transportu un pētniecības politiku instrumentos, kādus esam visi definējuši kopā ar komisiju un padomi jau vairāk kā četru gadu darba rezultātā, vai mēs piemērosim to pašu transportu un pētniecības politiku šajos finanšu instrumentos un eh, fondā, kā tas tiek paredzēts? un nu, par ko tiek diskutēts. Paldies, Kāras kungs! Herr Vorsitzender. Priekšstādātāji, man eh, ļoti labāk piesakās ap šie praktiskie piemēri, jo mums ir nepieciešama šāda etalonas, šāda benchmarka. Un sevišķi man eh, gāja piesakās eh, Kēlera kunga klāstītais Nu, ka mēs reizēm traucējamies par daudzām dažādām re direktīvām, regulām, regulējumiem. Nu, gal galā mums jāatcerās svarīgākais jautājums, kādu Eiropu mēs vēlamies, kurās jomās mēs vēlamies kļūt par vadošiem pasaules tirgu, kurās jomās ir lielākais deficīts, kuru mums ir savu mājas darbu jāpaveic. Lūk. Un ja mēs visiem no šādas pieejas, nu, nu tad arī mēs nu, uztausīsim tās investīcijām, kas ir svarīgākās. Un, Un, protams, jāņem vērā jomu specifiku un tā. Bet uh, privāta kapitāla mēs saņemsim vien tādu, ja, ja būs uh, neatkarīgu lēmumu pieņemšanas garantijas, ja būs uh, skaidrība par to, ka mēs kļūsim par globāliem spēlētājiem tā tālāk, ja būs pārliecība par, par iegūmiem, nu, ja pretējā gadījumā nebūs privāta investīcija. Nu, nu, Keller kungam jautājums. Uh, Ņemot vērā jūs fonda pieredzi, un nefstī, kur jūs saskatiet saikni starp lūk šīm abām iestādēm, struktūrām, un uh, jums ir sadarbība, ar, jūs sagaidat, ka jūsu fonds kaut ko varētu iegūt no FC, un es pareizi sapratu, ko pastāv saiknē starp jums un Groša kungu, vai jums ir arī, sacīsim, padomā tāda transporta platforma, platforma, kurā varētu ieinkorporēt arī atjaunamos energoresursus, resursus, un tā sacīt, veidot tādu kā tiltu starp jūsu jomām. Un, lūk, un, nu, par vadības eh, komiteju. Un nu, tā jāsastāv no komitejām, kas ir neatkarīgas eh, personības, kas var nodrošināt šo neatkarīgumu, un tas eh, sūtīs labu signālu privātiem investoriem neatkarīgi no kaut kādām tur politikām. Merci. Madame Ayala. Sanders Kunz. Sí. <clears throat> Gracias, presidente. Sí, yo querría manifestar. Paldies. Vispirms. Šajās dienās daudz tiek runāts par FC. Taču ir arī dažādas runas kuluāros, un tas man kā deputāts satrauc. Mums ir Kēlēkungā priekšlikums, un tas viss izskatās ļoti pievilcīgi. Taču Um, kritērijas un prasība, tur ir arī tas, ka ir jāgroza esošā likumdošana. Es tikko iepazinos ar šo nu, platformu un uh, es redzu, ka tiek prasīts, lai likumdošana tiktu mainīta. Un te nu tiešām ļoti satraucos. Savādāt, nu uh, jā, bet mēs varam visu pārskatīt, bet par kādām izmaiņām tieši runa? Kā jūs sākāt, piemēram, vakcīnu jomā bija pieļauts ļoti daudz kļūdas. Groškungs. Vai ir jāmaina Bāzelē divi, um, maksātspēja divi un valsts atbalsts un tā tālāk? Citiem vārdiem sakot, varbūt vajadzētu, varbūt parlamentam ar to visu nodarboties, ko te tie kolēģis tiešām uzstāj šo jautājumu, jo man bieži vien ir iespējas, ka mums par, ar vienu roku dod naudu, bet ar otru roku mums liedz. Um, pieņemt likumus. Bieži vien tiek runāts par ātro finansējumu, kas nāk no Ķīnas, arī no Krievijas. Kā jūs raugāties uz šo ārvalstu finansējumu? Es tad kungs arī teica, ka ļoti iespējams, ka strateģiskais finanšu fonds arī varētu nu, vairāk īstenoties atsevišķās valstīs, citās mazāk, un arī problēma ar valstīm, kurām ir pārāds 3% lielāks par IKP, kā mēs varam un tad, kā varam mazināt šos riskus jā, eksperta grupa noteikti ar to nodarbosies, bet vajadzētu izvairīties no šiem muļķīgiem lēmumiem, par ko runāja kolēģis. Jo jāsaprot, ka ir bijuši lēmumi, kas noveda pie kļūdām. Paldies! Mūsu vidū ir referents no reģionu komitejas, no ekoso komitejas. Vēršos pie Gevērka kunga. Vai vēlties īsi izteikties? Iepartī. Viņš jau aizgāja. Eske, monsieur Smith? Vai Smita kungs ir šeit uh, Eiropas ekonomisko sociālo lietu komitejas referents? Vai viņš joprojām ir šeit? Non. Eh bien. Euh... Paldies. Nē, nu tad ar eh, novēlošanos eh, viņus. Uh, sveicu un pateicos par viņu klātbūtnī šajā sanāksmē. Vai kāds vēlas vēl izteikties? Tad nē, tad aicinu mūsu viesus atbildēt uz tiem jautājumiem. Thank you very much, Chairman. D'abord, d'abord, Monsieur Keller, si le... Vispirms Keller kungam došu vārdu. Labi, paldies. Nu, ļaujiet man varbūt tad um, mēģināt to tādā struktūrotā veidā jums pasniegt. Mēs cenšamies ierosināt sekojošo, lai parlaments apspriež tiesību akta projektu, kas ļautu izveidot spēcīgu industriālo investīciju platformu. Tā ir tā pirmā vēsts. Otrā, attiecībā uz jūsu minēto jautājumu šīs platformas investīcijas vajadzētu parādīt regulējumu modernizācijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam par tādu visattīstītāko tehnoloģiju, high-tech, un ļoti daudzos aspektos mēs strādājam ar tādiem instrumentiem, kas izriet vēl no 50. un 60. gadiem, eh, nu, regulējumu jomā. Un mēs nevaram šeit atbalstīt tās iespējas, ko zinātne nāk uz klājā tikai pavisam nesen. Nu, piemēram, sintētiskās vakcīnas. Mēs vēl nemaz nezinām, kā viņas Eiropas tirgu ieviest. Mēs, es domāju, pat nebūt, mums nebūtu bijis jāspriež un jāskumst par ebolu tik ilgi, ja mēs būtu varējuši pielāgot attiecīgo šī kontinenta novatorismu sistēmu. Ir tik ļoti daudz dažādu veidu, piemēram, sintētisku vakcīnu, pie kā mēs būtu varējuši jau nokļūt, bet ne, mums vajadzēja beigās finansēt eh, ārstēšanu, kas, protams, ir daudz sarežģītāk, daudz bīstamāk un arī daudz dārgāk. Tāpēc ir tāda zināma joma, kur zinātne ir aizteigusies priekšā regulējumam. Un pavisam vienkārši pielāgojot tiesību aktus, nu, piemēram, šī 29 vakcīnu regulas ASV tāda ir tikai viena, eh, būtu liederīga. Vai, piemēram, šie pielāgojumi var būt ļoti vienkārši un tiem varētu būt ļoti liela rezultāta, labi rezultāti. Tālāk, ja salīdzinam Eiropas novatorismu sistēmu, piemēram, ar Izrēlu, tad momentā pamanām vienu lietu. Trūkst šī nāves ielais finansējuma iespējas. Un nāves ielai, protams, ir tas brīdis, kad, piemēram, kaut kāda tāda programma kā apvārsnes 2020 noslēdzas pirms eh, attiecīgo iespēju privātais biznes ir spējis izmantot un pārņemt. Tad rodas plaisa. Un Eiropā šī plaisa ir vislielākā, un tās nav lielākas nekur citur pasaulē. Un šajā gadījumā fonds varētu spēlēt būtisku lomu, tādu sekundāru lomu, jā, bet tas varētu mudināt, veicināt tādu instrumentu izveidi, kuru mērķis būtu uh, atbrīvot šo privāto kapitālu. Ceturtais punkts Kad jūs runājat par valsts privātajām partnerībām, tad jāatzīst, ka šāda veida valsts un privātās investīcijas nefunkcionēs atbilstīgi. Ko var darīt? Var strādāt ar tādiem papildus eh, pamat obligātajiem noteikumiem. Nevar vienlaicīgi paralēli darboties abas investīcijas eh, šādās ļoti novatoriskās nozarēs bet ja valsts investīcijas tālāk veicinās komerc interesi, vai, piemēram, piedāvās iespējas dažādām konkurējošām komerci interesēm konkrētajā sektorā, tad būs laba panākuma. Tālāk, Karaskungs, jūs jautājums. Tas, ko mēs šobrīd ierosināt, varbūt nav kaut kas tāds, kas būtu tieši saistīts ar veselības aprūpas nozari. Nē, drīzāk tas tāds vispārīgs piemēr, piemērs. Mēs ierosinam tādu novatorismu sistēmu, ko var pielāgot arī citām nozarēm, kamēr vien šīs nozares ir intensīvi saistītas ar pētniecību, tām ir plašs izaugsmas potenciāls, un kamēr vien tās nav tādas klasiskas valsts pārvaldītas nozars kurām trūks līdzekļu. Tām ir vajadzīga cita veida novatorismu sistēma. Un jā, atbild ir jā uz jūsu otro jautājumu, ir iespējams darīt daudz vairāk, ja tiek nodrošināta garantija no FC vai no EIB. Paldies! Merci, monsieur Galère, monsieur Groš. Oui, euh, merci. Donc... Groš kungs, paldies. Rezumējot. Vai FC var īsteno to pašu CEF politiku, kā tas tik ir, tad paredzēta, ja FC paredz CEF kritērijas pāri Eiropas projektiem, jā, ja piektajā pantā nav šie kritēriji, tad būs cits prioritātes, bet ne tās prioritātes, kādas ir CEF. Tas, manuprāt, ir uh, pilnīgi skaidrs. Un tad ir arī, protams, vajadzība pēc investīcijām. Uh, Atsevišķās valstīs vienmēr at, mm, ņem Vācijas piemēru, piemēram, skatoties tikai uz ceļu transportu nozari, atbilstīgi 12. gada analīzē, investīciju trūkums ir apmēram 7 miljārdu eiro apmērā. Līdz ar to nu, pieprasījums pēc naudas nemazinā, nemazināsies. Cits jautājums ir, kā tiks orientēts šis finansējums. Es domāju, tā ir atbildes diviem pirmiem jautājumiem. Tālāk par geogrāfisko projektu koncentrāciju. Nu, es domāju, ka šie parādu kritēriji, ja tā var teikt, arī noteiks to, vai būs šī koncentrācija vai nē. Pat valstīs, kur uh, līdzfinansējums, uh, kur, uh, kurš ir no 15 līdz 20 procentiem, arī tur var tas radīt uh, grūtības. Ja mēs runājam par ļoti konkrētiem budžeta noteikumiem, tad skaidrs, ka uh, esošais priekšlikums uh, koncentrēs, jā, investīcijas atsevišķās valstīs, varbūt citās valstīs investīciju nebūs. Tālāk par šo global player, globālo spēlētāju, es domāju, ka Eiropa uh, Eh, tiešām palaidusi garām to, ka dzelzceļš varētu kļūt par Eiropas investīcijām un šo globālo spēlētāju un noslēgumā par koridoriem. Piemēram, ja jūs ejat no Hamburgas uz. Uz, kā, uz kādu uz eh, Atenām, tad arī ļoti ļoti daudz eh, laika ir jāpavada, lai pārkāpt no viena vilciena citā. Tātad tas ir jāuzlabo gan Vācijā, gan Eiropā. Ja mēs vēlamies investēt transportos un būt šie globālie spēlētāji, tad jau tagad ir jādod līdzekļi industrijai. Tur jau ir tūkstošiem darbinieku, bet iespējams samazināsies tas, jo ir arī Japānas un Ķīnas konkurence ir. ir Tā tad ir jāinvestē, lai rītdien mums uz sliedēm būtu Airbus. Tas ir ārkārtīgi uh, svarīgs uh, ieguldījums un uh, ar ārkārtīgi lietpievienoto vērtību. Paldies! Paldies! Mums vēl četras minūtes. Papildus jautājumi lai šie projekti kļūtu rentabli. Iespējams, ka varbūt arī ir jārunā par noteikumu satvaru, par tiesisko satvaru. Ja tad, tad nav skaidrības, tad investori varētu arī, nu, visai lēnīgi reaģēt uz investīciju aicinājumu par medikamentiem. Ja valsts nenodrošina investīciju programmu, lai palīdzētu valstīm, kurām nepieciešami nepieciešam medikamenti, tad arī to nedarīs privāti investori. Ir jāsaprot, ka ir nepieciešama koordinācija starp uh, politiku un tiesisko satvaru. Te mēs arī varam runāt arī par uh, saules baterijām. Ja nebūtu tā, tad šī aizsardzība pret importa dēmpingu, tad liela daļa investoru vispār tur uh, nepiedalītos. Jā, es jums piekrītu, es saprotu, bet kas attiec transportu, ir, jā, tiesību aktī, kas tiek gatavoti, kas var nodrošināt šo uzticamo tiesisko satvaru. Piemērs ir ceturtā dzelzceļa pakotne. Uh, Šeit ir tehniskais pīlārs, tehniskais pīlārs, kā jau es teicu, kas prasa šo sadarbspējas interoperabilitāti starp valstīm. Uh, Tādējādi valstīm ir iespēja rīkoties. Diemžēl dzirdējuši šodien, ka debātes nav vienkārši, jo katrs jau grib saglabāt savas nacionālās prerogatīvas. Tam līdzīgi ir jānorāda, kā komisija un arī parlaments esam darījuši savu uzdevumu, savu mājas darbu, sagatavojuši transporta nozarē tiesību aktus Un tad tagad viss ir dalība valstu rokās, kāda būs viņa labā grība rīkoties. Tā ir tāda, nu, tāds vispārīgs aicinājums ne tikai transporta jomā, jā, un iespējams, ka tādējādi var arī noslēgt darbu pie iekšējā tirgus, tā, samazinot regulātoru skaitu. Tas attiec telekomunikācijām uz transportu, Kellerkungs. Jā, yeah, thank you very much. Jā, paldies. Es jūtu līdz dzelzceļiem, man sieva stā, strādā um, vācu dzelzceļa uzņēmumā, bet, nu, jāsaka, tā loģika gan, kas mums būtu šeit jāizmanto, ir saistīta lielākoties ar iespēju veidošanu jauniem uzņēmumiem, tādiem, kas pamatoti uz novatorismu, lai, šis, lai šeit ir investīcijas, jo beigu vākās tie tad var, nu, lielām uzņēmumiem būt tādas kā iespējas tos pārpirkt un līdz ar to augt apmēros. Uh, ir daudzas tādas nozares, kas pavisam dabiski, organiski iekļaujas šādos lokās. Mm, Eiropā ļoti daudz tādu jaunu, nelielu uzņēmumu, un viens no galvenajiem mērķiem, kas mums šai kontekstā būtu jāsasniedz, mums būtu jārunā tā, jāveido tāda regulējoša sistēma un jāatbalsta tās valstis, kur ir šādas, ir šāda veida regulējošas sistēmas, kas ļautu tādu startup uzņēmumus, veidot tādus jaunus, mazus uzņēmumus konkrētās, mērķiecīgi izvēlētās nozarēs, kas var veicināt izaugsmu Eiropā. Tam ir jābūt tādam centīgam pasākumam, jāizdomā, kuras nozars tad būtu tās nozars un kāda būtu tad šī piedāvājuma pakotne, un te, protams, kur ir eksporta platformas un tā tālāk. Ir ļoti daudz šādu iespēju, piemēram, arī dzelzceļa sektorā, jā, arī daudz kur citur transporta jomā nenoliedzam. Paldies! Esam nonākuši pie secinājumiem, lai runātu par dzelzceļa infrastruktūru. Nākamā sanāksme notiks Strāsbūrā. Ceturtdien 12. martā no 8 līdz 10. Tas būs ļoti svarīgs brīdis 12. martā mūs iepazīstinās ar ziņojuma projektu. Ziņotājam ir visa mūsu uzticība, atbalsts, nešābos, kā arī šīs dienas uzklausīšana noteikti bagātinās jūsu darbu. Roberto Verkis sakāms, Tiešām es domāju, ka darba diena bija ļoti intensīva, varam noslēgt savu sanāksmi un sagaidām, protams, arī ziņojuma prezentāciju nākamajā Strasbūras sanāksmē. Liels paldies visiem! Thank you.